Uh, good afternoon, everybody. I think we should make a start. Even... Labvakar visiem! Es priecātos, ja mēs varētu sākt šo sanāksmi, jo ir ieradies referents mūsu pirmajam darba kārtības punktam. Tāpēc vai es varētu lūgt klātesošos kolēģus formāli pieņemt darba kārtību? Labi, šķiet, ka nav nekāda iebilduma pret to. Vēlos jums tikai atgādināt, un uh, to es paziņošu arī pirms balsošanas, kad te būs vairāk klātesošo. Tad vēlos atgādināt, ka šo sanāksmi raida arī internetā. Pagājušo nedēļu notika koordinātu sanāksmes, izklāstīšu dažus uh, punktus no šīs koordinātoru sanāksmes. Un uh, Tāpat arī pagājušajā sanāksmē tika izplatīti, uh, zinām, ar to saistīti dokumenti. Es vēlētos ķerties eh, pie pirmā darba kārtības punktiem. Ja mēs balsosim 15.30. Un uh, vēlos atgādināt, ka tiem, kas balsos, būs vajadzīgas viņu balsošanas kārtas. Es jau redzu, ka daži tās sagatavo ļoti jauki. Mums ir jāsāk eh, šīs dienas darbs. Un uh, to mēs darīsim izskatot un iespējams grod, grozot iekšējā tirgus ģenerāla direktorāta priekšlikumu, uh, tā devēto imīru regulu, un referents ir Bilana kungs no ECR grupas, ēna referenti ir uh, Bilces kundze no Tautas partijas, Šarla Mozes kundze no Sociāldemokrātiskās partijas. Diemžēl liberāļi šobrīd zālē trūkst, varbūt, ka situācija mainīsies laika gaitā. Uh, Es nezinu, vai te klāt ir vēl kāda ainu referenti, bet cerams, ka viņi ieradīsies. Es tāpat arī sveicu Marianu Garapenu no komisijas, kas ir atbildīgā persona par šo priekšlikumu no komisijas puses, un te ir arī Rozina padomes, kas seko līdz šim dosjē. Sveicam jūs šeit. Un liek nekavējoties došu vārdu referentam Bilanu kungam iepazīstināt uh, jūs ar uh, priekšlikumu. Uh, Un viņš izklāstīs savu pieeju un arī izklāstīs grafiku uh, šim darba kārtības punktam. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmam kārtam es uh, gribētu norādīt, ka mana attieksme pret Eiropas komisijas priekšlikumu ir ļoti pozitīva, un es īsumā varētu pastāstīt par regulas priekšlikumu, Iekšējā tirgus informācijas sistēma tika nodrošināta dalību valstīm bez maksas 2008. gadā, un tā ir vispārīga platforma administratīvajai sadarbībai. Tas ir pirmais informācijas apmaiņas kanāls, kas darbojas eh, pāri robežām starp 27 Eiropas Savienības dalību valstīm un arī trešajām valstīm Eiropas ekonomikas zonā. Šobrīd IMI sistēmu izmanto, lai apmainītos ar informāciju saskaņā ar direktīvu 33.2005 par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un direktīvu 123 par iekšējā tirgus pakalpojumiem. Šobrīd uh, ikdienā tiek uh, reģistrēti aptuveni 20 uh, eh, lietošanas gadījumu, uh, un uh, darbība notiek stabili. IMI sistēma ir horizontāls pasākums, horizontāls instruments, ko var izmantot, lai apmainītos ar informāciju dažādās jomās, un nākotnē šo jomu klāstu varēs arī paplašināt. Un, piemēram, mēs esam sākuši projektu arī pacienta tiesību jomā. Sistēmu varētu izmantot arī solvīt nolūkiem, kā arī e-tirzniecības vajadzībām. Manuprāt, būtu vērts uzsvērt, ka visa imī sistēma ir radījusi ļoti pozitīvu ietekmi uz iekšējo tirgu. Tas ir ļoti svarīgs instruments, ar kuru palīdzību iekšējais tirgus darbojas. Tāpēc es vēlētos uzsvērt arī pāris jautājumu saistībā ar šīs sistēmas pašreizējo un turpmāko darbību, kad to paplašinās uh, uz jaunām darbības jomām. Pirmkārt, ir jānorāda, ka desmitajā apsvērumā pieminētais mehānisms, jeb ja brīdināšanas mehānismi, e, ir paredzēti īpašos aktos, bet es domāju, ka imī regulā tā kā tā ir horizontāla, vajadzētu noteikt šo brīdināšanas mehānismu darbību detalizētāk. Man ir arī šaubas attiecībā uz regulas 13 un 14 pantu, kas attiecas uz eh, datu saglabāšanu. Datu bloķēšana 18 mēnešus, manuprāt, ir pamatota, taču man ir šaubas par 5 gadus ilgo bloķēto datu saglabāšanas periodu. Es gribētu zināt, kam varētu būt piekļuva šādiem datiem un ar kādu tiesisko pamatu. Uh, Lūk, eh, es eh, labprāt eh, precizētu savā ziņojumā šo sadaļu. Komisija nolēma šai regulai neveikt ieteikums izvērtējumu un jāteic, ka diemžēl, jo šādam izvērtējumam vajadzētu tikt pievienotam regulas projektam. Es esmu priecīgs par to, ka tiks veikts ietekmes izvērtējums katrai no IMI paplašināšanas stadijām nākotnē. Un es arī vēlētos uzsvērt to, ka tiek plānots ietekmes izvērtējums datu aizsardzībai, jo, ja IMI sistēma tiek izmantota dažādās tematiskajās jomās, tad datu aizsardzība varētu radīt grūtības. Es domāju, ka ir vairāki aspekti, kurus Eiropas parlamentam vajadzētu papētīt detalizētāk. Jau ir notikusi mana pirmā tikšanās ar ēnu referentiem, un es zinu, ka arī citas politiskās grupas būs ieinteresētas šajā jautājumā. Es zinu, ka mums maz laika priekšsēdētāja kungs, tāpēc es vēlētos iepazīstināt jūs ar uh, komitejas darba grafiku. Šodien notiks viedokļa apmaiņa uh, un uh, līdz 16. janvārim es labprāt nosūtītu uh, ziņojumu projektu tulkošanai 6. februārī. Komiteja lēms par ziņojumu projektu. Grozījums drīkstēs iesniegt līdz 28. februārim pulksten 12 un 21. martā mēs varētu pārrunāt šos grozījumus, lai jau maijā varētu par tiem balsot. Tik tālu viss no manas puses, paldies! Paldies, Bīlena kungs, par ļoti skaidro izklāstu, un es eh, zinu, ka jūs liekat uzsvaru uz vairākiem aspektiem, un uh, ir saņemts visaptvarošs ziņojums eh, no ES datu aizsardzības kontrolas iestādes, eh, kurā arī ir uzsvērt vairāki aspekti, tā kā pētījums ir veikts. Varbūt uzklausīsim ēnu referentus. Es sākšu ar Biltas kundzi un Šarda Mūzes kundzi. Un uh, eh, Lohigārda kungs arī ir ēnu referents. Un es redzu, ka Rūlas kundze arī ir šeit, viņa ir ēna referente no zaļo puses, bet Ranta Filedis kunga šeit nav. Es eh, aicināšu izteikties eh, Karatas Bildes kundze. Paldies priekšsēdētāji. Man ir prieks eh, strādāt pie šī ziņojuma Tautas partijas grupas vārdā. Tas ir ļoti praktisks veids, kā mazināt administratīvo slogu un likvidēt šķēršļus vienotajā tirgu, un savā ziņojumā es aicināju sekmēt godīgāku, efektīvāku tirgu, jo ir svarīgi nodrošināt patiesu uh, kustības brīvību. Un es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir labs ideja izveidot vienotu horizontālu instrumentu, lai uh, to paplašinātu arī uz citiem uh, sektoriem, pamatojoties uz ietekmes izvērtējumu. Uh, lai samazinātu birokrātiju, um, vienlaikus uh, samazinot uh, birokrātiju. Nu, nu, man jāteic Bīles kungam, ka, manuprāt, nemaz nav vajadzīgs tāds pilnīgs ietekmes izvērtējums, jo visus attiecīgos apstākļus jau ņēma vērā. Tā ir jau esoša teksta konsolidācija, tas nav paplašinājums. Tāpēc es domāju, ka juridiska komisija ir darījusi visu, kas bija vajadzīgs, un ietekmes izvērtējums, manuprāt, radītu tikai nevajadzīgu kavēšanos un birokrātiju. Vienlaikus es domāju, ka svarīgi būtu uzklausīt ieinteresētās puses, kas uh, ir risinājušas šos jautājumus praktiskā līmenī, reģionāli, nacionāli, lokāli, kas zina, kā, kāda ir situācija un konkrētie uzdevumi. Es piekrītu Bielina kungam, ka te ir jārunā arī par konfidencialitāti un datu aizsardzību. Tas ir ļoti būtiski, jo īpaši paplašināšanās kontekstā attiecībā uz 11. pantu es eh, varētu ierosināt eh, uzsvērt eh, nacionālo un ēs e noteikumu ievērošanu attiecībā uz konfidencialitāti. Piemēram, gadījumos, kad viens dokuments ceļo no vienas valsts uz otru, es ierosinātu piemērot saņēmēju valsts tiesību aktus, eh, tā it kā jūs iesniegtu eh, šos dokumentus saņēmēju valsts birojā. Bet, protams, ka to vēl mēs varam pārunāt. Runājot par deleģētajiem aktiem, Es domāju, ka attiecībā uz paplašināšanu mums vajadzētu uzticēties komisijai tehniskajā jomā, kamēr vien mums ir pietiekami garantija. Uh, Komisijas tekstā ir daži labi aspekti, piemēram, divu mēnešu termiņš, lai parlamentam un padomē reaģētu, termiņi, kādos komisija ir mums jāziņo. Mēs varētu panelizēt citas garantijas, bet es domāju, ka vajadzētu turpināt šādā garā ar deleģētajiem aktiem. Un es arī priecājos par sadarbību ar Bīlēnu kungu un citiem referentiem un pateicos par jūsu uzmanību. Paldies, Kuracas Bilces kundze, Širla Mūzes kundze paldies referentam. Es uh, pateicos par šo labo ievadu eh, viņa darbā, jo īpaši tāpēc, ka viņš ir sācinājis mūsu šo pirmo sanāksmi, kurā tas tiek apspriests. Un uh, jāteic, ka pirmo reizi šajā parlamentā es piekrītu Biltas kundzei. Nu, vismaz gandrīz piekrītu. Man bija tāda pati pieeja, komisijas priekšlikums ir labs Un sociāldemokrāta politiskajā grupā mēs šo priekšlikumu uzskatām par tādu, kas varētu optimizēt iekšējo tirgu. Mēs arī uzskatām, ka tas ir tik labi izstrādāts, ka iespējams pat nav vajadzīgs ietekmes izvērtējums. Es domāju, ka mēs mēģinam izveidot uh, tiesisko pamatu, lai varētu strādāt ar iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un mēs gribētu atbalstīt šo pieeju. Manina kungs, eh, kad es eh, viņam pēdējo reizi jau vaicāju par iekšējā tirgus noteikumu labāku ieviešanu, viņš sacīja, ka šajā gadījumā būtu jāanalizē, kā administrācija īsteno noteikumus, un es domāju, ka šim aspektam arī vajadzētu pievērsties, līdz ar to priekšlikums ir noderīgs arī šajā jomā. Pirmam kārtām vajadzētu paraudzīties uz datu aizsardzības noteikumiem, un es eh, īsti līdz galam nepiekrītu Biltas kundzei attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Šajā gadījumā mums vajadzētu norādīt, ka ir svarīgi, ka tieši padoma un parlaments kopā lēmj, nevis uh, vienkārši balstās uz deleģētajiem aktiem. Tad, tad eh, vajadzētu uzsvērt koplemšanas principu par to, uz kurām jomām vajadzētu attiecināt īmī regulu, un tāpat es arī atbalstu priekšsādātāju pieminēto grafiku. Lokigārda kungs arī ir šeit, došu viņam vārdu. Well, uh... Paldies, priekšsādātāju kungs. Uh, sakojot iepriekš teiktajam, mēs uh, Alts grupā uzskatām, ka šis ir labs eh, priekšlikums Un es eh, tagad runāju gan arī kā Dānijas valdības pārstāvis, varbūt tomēr es tāds neesmu. Es domāju, ka ir svarīgi neatlikt šo jautājumu. Tad es īsti nerunāju Dānijas valdības vārdā, bet es tomēr uzskatu, ka Dānijas prezidentūra vēlas eh, pabeigt darbu pie šī jautājuma eh, 2012. gada pirmajā pusē, un es domāju, ka mums ir diezgan labas izredzes to izdarīt un mums vajadzētu izmantot šo virzību uz priekšu. Attiecībā uz eh, detaļām, manuprāt, IMI eh, eh, vajadzētu būt pieejamai tikai IMI iestādēm un izmantotājiem, jo tas ir administratīvs instruments. Desmitais pants, sarītais punkts Eh, tur ir uh, konkrētāk jānorāda, kas ir ārējie, iesa, eh, ārējie dalībnieki, ārējās iesaistītās puses. Manuprāt, uh, šī pieeja ārējiem uh, dal dalībniekiem ir jāierobežo. Protams, arī, lai aizsargātu uh, informāciju kaut kādā mērā. Vēlos arī pieskarties jautājumam par 18. Uh, pantu un tā pirmo punktu. Ir dīvaini, ka noteikuma attiecībā uz uh, pieeju uh, uz tiem attiecas nacionālajie tiesība akti. Uh, un var tikt dzēs nevajadzīgā informācija pēc 60 dienām. Es neredzu nekādu attaisnojumu gaidīt 60 dienas. Un tāpēc ir jāskatās, vai tiešām 60 dienas ir pareizais laika posms. Mm, es domāju, ka mums ir jāiedziļinās šajā problēmā. Nav skaidrs arī, eh, kādā mērā trešās valstis tām būtu pieeja uh, datiem par Eiropas Savienības pilsoņiem un uzņēmiem 22. pantā. Tas ir atrunāts. Tas, eh, manuprāt, ir jāierobežo. Bet kopumā tas ir labs priekšlikums un mēs to atbalstīsim. Un ceram uz labu sadarbību. Paldies! Thank you very much. Uh, Mrs. Rula. Ich möchte... Rūs kundze, lūdzu. Paldies, es vēlētos pateiktos referentam un vienlaikus arī atvainotos, jo uh, es uzskatīju sākotnēji, ka mēs uh, skatīsim šos jautājumus vispirms Strasbūras nedēļā un tad atgrieztos pie referenta uh, uzklausīšanas. Ir, uh, zinām, krīt kritika par IMI sistēmas funkcionēšanu, un es eh, šo informāciju labprāt arī iesniegtu, un ar to varētu strādāt turpmāk. Bet man personīgi šķiet pareizi, ka Bīlana kungs eh, neizstrādās nekādu eh, ietekmes izvērtējumu, jo labāk ir vienkārši pārstrādāt tekstu. Es uzskatu, ka referenta kunga ziņā patiešām ir uh, koriģēt uh, darba metodiku un ierosināt to komisijai. Runājot par laika grafiku, mēs raudzīsimies, uh, kāda būs notikuma attīstība nākotnē, bet jebkurā gadījumā man ir prieks, ka šajā ziņojumā ir arī ļoti noderīga informācija un aspekti. Uz šā... Tas ir viss, kas eh, šeit ir no ēnu referentu puses, vai vēl kāds vēlas izteikties Švāba kungs, eh, lūdzu, lūdzu jums teiktos vērts. Un ja kāds vēlas, vēl vēlas izteikties, tad eh, skatos, ka arī Grabnas kundze vēl, vēlēsies pieskarties kādiem jautājumiem, tad arī komisija runās. Švāba kungs jums teiktos vērts. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies priekšsēdētāji. Man eh, pirmam kārtām ir prieks par to, ka šis priekšlikums ir guvis tik lielu piekrišanu, jo es uzskatu, ka iekšējā tirgus informācijas sistēma ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, ar kuru pakalpojumu direktīvu, kā arī uh, vesela virkne citu eh, direktīvu, uh, jo īpaši attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju atzīšanu var tikt uh, īstenotas praksē. Un es uzskatu, ka šī sistēma darbojas lieliski. Uh, bet no šīs sistēmas darbības eh, pavisam noteikti būs atkarīga dalībnieku apmierinātība. No vienas puses būs atkarīga dalība valstu pārvaldes sistēma, no otras eh, attiecīgie iedzīvotāji, kas saskarsies ar uh, Uh, savas profesionālās kvalifikācijas mainīšanu citā dalību valstī un citiem jautājumiem. Es vēlētos pievērsties konkrētākam punktam, un tas attiecas uz gadījumu skaitu, kas līdz šim ir ticis uh, apstrādāt šajā sistēmā. Komisija ir norādījusi, ka sistēma līdz šim ir darbojusies apmierinoši. Valoda jautājums, manuprāt, šobrīd nav pietiekami izskaidrots, jo šobrīd uh, standarta tulkojums uh, pietiekamā mērā ir sniegts tikai formalizētām procedūrām, bet atsevišķi gadījumi, diemžēl, šajā procedūrā nav ietverti. Tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu papildus investēt šīs sistēmas tulkošanas iespējās. Otrakārt, priekšsādātāja kungs un dārgie kolēģi, es vēlētos norādīt uz to, ka šīs sistēmas uh, apstrādāto gadījumu skaits ir salīdzinoši neliels, salīdzinot ar uh, to, ko mēs sagaidījām no, piemēram, profesionālo kvalifikāciju direktīvas, un tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu veikt tādu izturības testu šai sistēmai un raudzīties, vai tā patiešām atbilst uh, tādam realistiskam sagaidāmam gadījumu skaitam. Uh, Tāpat es vēlos arī uzteikt eh, šo jaukto sadarbību ar Eiropas komisiju, un eh, es uzskatu, ka eh, ir jāraugās, kurās dalību valstīs šī sistēma darbojas labi un kurās iedzīvotāji šīs procedūras rezultātā saņem nekādas, nesaņem nekādas atbildes un kāpēc šī procedūra novilcinās, respektīvi izpēta būtu jāveic kopā un es ceru uz mūsu kopīgu sadarbību. Paldies, priekšsēdētāji. Good. Well, thank you. Lielas paldies! Liekas, ka neviens eh, cits šobrīd nevēlas izteikties. Tagad eh, vārds Bilēna eh, kungam, lai viņš slēgt, teikt noslēgumu vārdus. Bet tagad vēlos sveikt Grubens kundzi, kura iepazīstinās mūs ar, ar komisijas viedokli. Jums ir dots vārds. Um, thank you, Mr. Harbour. Paldies, Harbor kungs. Ļoti priecājos uh, dzirdēt uh, šo, šos pozitīvos viedokļus par uh, iemīru regulu. Protams, esam bijuši arī iepriekšējā komitejā, lai, lai paskaidrotu, kādi ir mūsu plāni uh, ar citu politikas jomu paplašināšanu. IMI e, regula ir viena no elementiem, kādi mums ir vajadzīgi, lai mēs e, varētu paplašināt e, sistēmu arī to piemērojot citām politikas jomām. Rēģējot uz Bilenes kundzes kom komentāru par iztrūkstošo ietekmes novērtējumu, mēs esam ļoti rūpīgi iedzinājušies šajā problēmā, bet. Tā kā daži no runātājiem teica, ka šī regula ir tikai, um, tikai konsolidē sistēma, kas jau darbojas, uh, Eh, un tā eh, konsolidē datu eh, apstrādes noteikumus, kas jau tiek izmantoti, mūsuprāt, regula pat, kā tāda nerada nekādas papildus izmaksas. Un ietekme regulas izveidē Eh, tur, tur tiešām nevajadzētu ietekmes novērtējumu. Tomēr mēs ļoti labi apzināmies, ka katru reizi, kad mēs vēlamies paplašināt uh, sistēmu, to pie, piemērojot uh, jaunām politikas uh, nozarēm, būs nepieciešami ietekmes novērtējumi, un tie būs daļa no sektora likumdošanas. Attiecībā uz dažiem mm, aspektiem, kas tika pieminēti, paturēšanas periods, 18 mēnešu periods ir ārkārtīgi svarīgs, lai garantētu, ka kompetentās iestādes var uh, risināt jautājums par eh, pieprasījumiem no datu subjektiem, kuri vēlas zināt, kas ir noticis ar viņu eh, datiem IME ietvaros. Un tad ir vēl viens eh, paturēšanas periods - pieci gadi datiem, un šī, šī perioda laikā dati tiks bloķēti, un tas nozīmē, ka nevienam nebūs pieejas datiem. Un ja komitētās iestādēm, ja tām joprojām būtu vajadzīgi dati, ko būtu pieprasījis datu subjekts, tad ar ļoti tehniskiem eh, līdzekļiem eh, būtu iespējams šos datus atgūt. Un līdz ar to šis piecu gadu uh, periods ir garantijas pasākums, lai garantētu, ka datu subjekti var uh, īstenot savas uh, tiesības, uh, ka viņi var piekļūt saviem datiem attiecībā uz ārējiem dalībniekiem. Pirmais īstais piemērs, uh, kā, ar kādu mēs sastapsimies, Tas būs Solvit aplikācijas ievietošanā IME um, sistēmā, jo šī te uh, aplikācija jau tagad ļauj uh, uzņēmējiem iesniegt uh, um, online sūdzības, un mums ir jāgarantē, lai viņi to var turpināt uh, darīt. Un ir jābūt uh, drošiem, lai Solvit tehniskā daļa tiktu integrēta IME sistēmā. Attiecībā uz trešajām valstīm regula diezgan uh, precīzi nosaka noteikums, uh, kādos būtu iespējams eh, savienot eh, komitejās iesaistīts trešajās valstīs ar IMI, un tie ir eh, interalija nosacījumi. Turklāt ir vajadzīgs arī, lai trešā valsts būtu pieņēmusi vismaz vienu savienības tiesību aktu, kas ir daļa no IME regulas jau tagad. Piemēram, tagad eh, mēs runājam par eh, nolīgumiem, kas eh, nesen tika noslēgti ar Šveici par profesionālās profesionālā kvalifikāciju direktīvas piemērošanu. Šādā kontekstā, protams, būtu praktiski, ja komitētās iestādes Šveicē varētu apmainīties ar informāciju ar valstīm Eiropas Savienībām. Bet šis ir tikai ehm, pants, kas dod tiesības. Tas vēl nenosaka, kuras valstis varētu kļūt par sistēmas daļu. Un tad attiecībā uz iesaistīto pušu viedokļiem mēs eh, esam mm, piešķīruši lielu nozīmi sistēmas eh, lietotāju mm, atsauksmēm, un mēs regulāri eh, viņiem jautāsim, ko viņi domā par šo sistēmu. Un, ja komiteja to vēlas, mēs varam sniegt arī statistikas datus par mūsu nesenajām aptaujām, lai viņi varētu redzēt, Eh, ko paš, pašreizējie lietotāji domā par IMI eh, sistēmu? Mēs do, strādājam arī pie tehniskiem uzlabojumiem sistēmā, lai tā vēl būt, būtu vēl lietotājiem draudzīgāk nekā tā jau ir. Attiecībā uz valodu jautājumu. Iepriekšējā gada laikā mums bija problēmas ar uh, mašīnu tulkošanas iekārtu IMI uh, sistēmā, bet mēs uh, centīsimies pēc iespējas ātrāk visas problēmas uh, atrisināt. Un mēs tiešām ceram, ka iepriekšējās eh, sistēmas eh, eh, vietā mēs jau martā vai aprīlī nākamgad varēsim izmantot ko citu. Un attiecībā uz IME pra, mm, pieprasījumu sarakstu šobrīd sistēma var atbildēt uz 10, 100 tūkstošu informācijas pieprasījumiem. Un būs vajadzīgs vēl laiks Eh, pirms eh, tad mums būs problēmas ar to, ka nespējam apkalpot eh, ļoti lielu skaitu prasības informācijas. Un IME būs aizvien lielāka joma, bet pat tad, ja šī apjoma būs tāda paša, sistēma tiks ar to visu galā bez nekādām problēmām. Paldies! Good. Well, thank you very much. Tiešām, liels paldies! vēlos eh, uzsvērt to, ko jūs jau no paša sākuma teicāt. Eh, šis priekšlikums ir viens no eh, kopīgā tirgus aktā pilāriem, 12 pilāriem. Mēs to ļoti enerģētiski atbalstām. Un mums ir ļoti svarīgi risināt šo jautājumu. Došu vārdu referentam, lai viņš varētu komentēt par, par viedokļiem. Bilerkungs, jums liek dos vārds. Bardzo, paņem šenčonce, viem, že už paņemšmi začināt. Paldies, priekšsēdētājiem. Es zinu, ka mums jau būtu jāsāk eh, balsot. E, za ich uwagi, które skrzętnie wynotowałem, e, e, liczę na dobrą współpracę. Un, protams, es esmu ņēmis vērā jūsu teikto, es esmu to pierakstījis un ceru uz produktīvu sadarbību. Mēs pavisam noteikti tiksimies vēlreiz pirms uh, projekts tiks nodots tulkošanai. Un uh, es pateicos komisijai par to, ka tā ir tik uh, visaptveroši pievērsusies uh, manis uzsvērtajiem aspektiem, un es ceru, ka šī sadarbība turpināsies veiksmīgi arī tālāk, lai galu galā regula varētu uh, rast savu turpinājumu arī Dānijas ko, prezidentūras kolēģi darbā. Paldies! Much, um... Paldies par jūsu veikto darbu. Mēs ļoti gaidīsim jūsu ziņojumu pēc Ziemassvētkiem, un tad arī turpināsim darbu pie tā. Un tagad mēs iesim tālāk. Sāksim balsot, bet pirms tā mēs eh, redzu, ka daudz deputāti ir sanākuši. Es gribu paziņojums dažus izteikt par koordinātoru sanāksmi, kas notika pagājušajā nedēļā. Pirmkārt, par ziņojumu piešķiršanu jūsu informācijai. Priekšlikums regulas par patērētāju programmu 2014.-2020. gads, tas būs Alde grupai, ir priekšlikums par vairāku lietu salāgošu par m, mm, produktu mārketingu, un tas ir piešķirts tautas partijai. Tad ir trīs ziņojumi. Viens par alternatīvu strīdu risināšanu, viens par interneta strīdu risināšanu, S&D mm, to apņems, un no tautas partijas mm, arī strādās. Es domāju, ka jums būtu noderīgi zināt par šiem ziņojumiem mājaslapā visi varēs redzēt šo informāciju. Mums bija diskusijas par misijām nākamgad un vēl par mūsu darbu par eh, motocikliem koordinātori formāli apstiprināja lūgumu specifisku izmeklēšanu veikt par grozījumiem no komitejas kas var potenciāli padārdzināt projektu priekšlikumu. Tas turpināsies, mēs to turpināsim skatīt arī vēlāk, pirms mēs varēsim noslēgt šo te likumdošanas procesu, un vēlāk pie tā vēl atgriezīsimies. Cita lieta, par ko es gribēju pastāstīt šorīt, konkurences padomi notika, lai vērtētu vienotā tirgus fórumu. Daudz no jums tur bija klāt, un padomi, konkurences padome pieņēma ļoti visaptverošu rezolūciju, eh, kur ir runa par Krakovas deklarāciju, un es gribēju jums tikai pastāstīt to, ko jūs kā komitejas dalībnieki varētu zināt, jūs varat to tā, stāstīt tālāk. Padomi saka, ka Pirmkārt, tā ir gandarīta par Krakovas deklarāciju un tā augsti novērtē apņemšanos, ko tik daudzi pārstāvi no visiem iesaistītajiem pusēm vienotajā tirgu ir uzņēmušās. Un viņi sveic Eiropas parlamenta iniciatīvu, kā arī sadarbību Eiropas parlamentā un komisijā, kas ir mm, panācis to, ka ir iespējams šāds uh, bezprecedenta notikums, un tas ir noticis. Šī te ministra sanāksme Krakovā arī ir labi e, novērtēta. Labi, tad mēs varam sākt tagad balsot, un vispirms mēs balsosim par lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzekļu apstiprināšanu. Tā ir direktīva ar grozījumiem. Uh, Es skatos, vai mūsu referents ir šeit. Vai jūs atbildat par šo lietu? Pancēri kungs nevar būt šeit. Van Jo uh, kundze viņu aizvietos, un es došu viņai vārdu referenta vārdu, vārdā, pirms mēs ķeramies pie balsošanas. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu Pancerī kunga vārdā atvainoties, jo viņš šodien ir Itālijā. Un viņš cer, ka mēs varēsim nobalsot un veiksmīgi strādāt. Viņš man atstāja nelielu zīmīti. Viņš pateicas visiem ēnu referentiem, par ražīgo sadarbību šajā lielā lietā, kas ir tik tehniski attiecībā uz lauksaimniecības un mešaimniecības transporta līdzekļiem. Ir 133 grozījumi piedāvāti šajā regulā. Se 16. nodaļa, kur ir par uzturēšanu, eh, piemērošanas joma ir sašaurināta, un kad šī regla, eh, regula stāsies spēkā un to pieņems komisija, jautājums par mm, visurgājējiem, par ceļu drošību arī ir pieminēts. Ir izveidoti pieci kompromisa piedāvājumu, grozījumu, kas iekļauj visus delikātos jautājumus, par kuriem ir panākta vienošanās starp visām politiskajām grupām. Jautājums par visgurgājējiem, tas gan nav panākts, par to nav panākts kompromiss, un Pansēri kungs uzsver, ka, ka šo kategoriju nevar iekļaut desmit priekšlikumos regulā, regulai ietekmes novērtējums nāk, iznāks janvārī, un tad varbūt varēs horizontālajā grupā vēl pirms balsošanas mm, plenērā to apspriest. Un vēlreiz pats arī kungs pateicis visiem, kas strādājuši pie šīs lietas, un novēlu veiksmīgu balsojumu. Paldies Pancēri kungam visu ēnu referentu vārdā. Viņš ir milzīgi daudz darbu ieguldījis Filips Žāns mums arī šeit ir klāt, pateicos viņam arī no DJ Enterprise, pateicos viņam par darbu. Par balsošanu referen, ēnu referenti ir, no, ir vienojušies daudzās vietās balsot par blokiem, pa blokiem. Un es gribu uzmanīgi to nolasīt, lai jūs saprastu par to, ko mēs balsosim. Šie te bloki ir jau ir vienošanās panāks starp politiskajām grupām. Tad mēs iesim tagad cauri, un es izmantosim arī balsošanas kartītes, jo mums ir tāds uh, daudz balsojumu, bet balsosim arī ar roku pacelšanu. Vai ēnu referenti kāds grib kaut ko teikt? Nē, labi. Tātad bloka balsošana, pirmā 1, mm, 15 un 16, 17, 18 un 307 otrajā punktā. Es tie visi kopā, kas par pret atturas pieņemts. Nākamais ir atsaukts. Un tagad balsosim par identiskiem 310 un 311 par pret pieņemts. Nākamais bloks. 20. grozījums, 21., 312, 313 un 22. par pret pieņemts. 314, 316 tie ir identiski par pret pieņemts. 315 ir atsaukts. Un tagad garš bloks, es tagad uh, gribu, lai visu to ievēru 317, 318, 23, 24, 25, 319, 320, 320 atsaukts, 26, 27, par to nav jābalso, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34. 34, tas arī ir viss, tas ir nākamais bloks, kurš par? Pret? pieņemti. Un tagad atsevišķi balsojums par 35. par pret pieņemts. Nākamais bloks 36, 37, 38, 39, 40, 41 un 42, 43, 44, 45, 46, 47 un 48, 49. Par? Pret. Pieņemts. Un tagad trešais pāns, pirmais punkts, 321. grozījums, dalītais balsojums. Un balsosim par visu tekstu, par maksimālā ātruma ierobežojumu. Laikam mums vajadzēs balsot elektroniski. Sākam, sāksim balsot par pirmo daļu pirmo darbu 321. Beidzam. Pieņemts 20 par un 9 pret. Tagad balsosim par mutisko grozījumu. Maksimālais ātrums 40 km stundā. Sāksim balsot. Mutiskais grozījums 40 km stundā. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 60 km stundā. Tagad balsojam par šo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad mēs Skatām 50. grozījumu par pret pieņemts. Trīsim divdesmit trešais, par to mums ir jābalso. Bet balsosim Par 323. referents ir pret. Balsojam par 323. par pret. Es atvainojos, te ir eh, bal dalītais balsojums. 323. grozījums. Tagad balsosim par pirmo daļu, tātad viss teksts. Bez vārdiem maksimālais ātrums 60 km stundā par Balsosim elektroniski. Sākam balsot par 323. grozījumu pirmo daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. Atpārējie grozījumi šeit atkrīt līdz ar to. Tātad viss atkrīt šeit. Yeah. Um, so we now put to vote the next block. Nākamais bloks 51, 52, 53 un 54 par. Pret. Pieņemts. 55. To nebalsojumu. Mums ir atsevišķie balsojumi tagad vairāki. 324. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 325. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Arī pieņemts. 326. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 327. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsimt divdesmit astotais tagad. Trīsimt divdesmit astotais balsojam elektroniski. Lūdzu, ātrāk balsojiet. Beidzam balsot pieņemts. 329. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. 331. Uh, atkrīt, un nu, daži atkrīt. Nākamais bloks uh, 58, 7, 58, 59, 60, 61, 62, 63 līdz, 6, līdz 72 un turpinās vēl līdz 82, 3 un 4. Līdz 84. Milzīgs bloks, ka, kurš par pret visi pieņemti. Tagad atsevišķi balsojums par 332. grozījumu. Kurš par? Pret? Pieņemts. 85. atkrīt, nākamais bloks sākas ar 86. Daži te ir atsaukti. 94. līdz 94. Kurš par? Pret? pieņemts. Un tagad mēs nonākuši pie, nonākuši pie pirmā kompromisa par, pret, pieņemts. 96. tas jauns bloks no 96. līdz līdz pat, laikam varu izlaist un nenosaukt visus numurus, to ir pārāk daudz. Nezinu, vai visiem vienāds balsošanas saraksts. 9., 10., 11., 12. pants, 13. tie tehniski grozojumi, 14. pants, 15. pants, 16. pants. 17. pāns, 18. pāns, 19. un 20. pāns, 21. 23. 193. Vai visi var izsekot? Par? Pret? Visi pieņemti. Paldies Pancēri kungam. Trīsim četrdesmit astotais par. Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais bloks par 24. un 25. pantu. 203. grozījums, 6. 26., 27., 28. pants, 29. pants,

ne, 30. 31. 32. 12. nodaļa. Kurš par pret pieņemts? 354. grozījums. Mutisks grozījums no Mandersa kunga. Viņš piedāvā svītrot otro daļu 35b punktām ēnu referenti, vai jūs tam piekrītat? Jā, tā ir daļa no kompromisa. Tad, tad mēs to svītrojam balsojumu tikai par pirmo daļu. Vai ēnu referenti piekrīt balsošanai? Labi, tad balsojam par 354. grozījumu ar mutisko grozījumu. Kurš par? Pret. Pieņemts. Nākamais bloks 36. pants, 38. pants un 44. 248. grozījums par pret pieņemts. 249. referenta grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot noraidīts. Trīsimt piecdesmit sestais, trīsimt piecdesmit septītais ar mutisko grosījumu, kā ir norādīts balsošanas sarakstā, par pret pieņemts. Trīsimt sešdesmitais. Otrais kompromiss. Kurš par? pret pieņemts. Un tālāk mēs ejam cauri kompromisam līdz 411. grozījums. Tagad līdz pat tam mēs ņemsim 411. 50. pantā par pret pieņemts. Nākamais bloks par 50. pantu, 51. 53. pantu, 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61. Līdz pat trešajam kompromisam visi šie, kurš par pret pieņemts. Trešais kompromiss par pret pieņemts. 62. pants, kurš par pret pieņemts. 292. par 292. grozījums. Balsosim elektroniski. Is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais groz, e, kompromiss, kurš par pret pieņemts. 294. Tātad mēs jau pie apsvērumu punktiem esam. 294. grozījums, otrais un trešais punkts. Kopā balsojam par pret pieņemts. 295. kā papildinājums par pret noraidīts. Tehniskie grozījumi 5., 6., 7. 296. balsojam par 296. balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 8, 9 mēs nebalsojam. 297 tagad par pret noraidīts. 298 švābkuma grozījums par pret noraidīts. 299 un 300, kurš par balsosim elektroniski. 299 un 300. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojums bija vienāds par un pret. Par 301. par pret pieņemts. Piektais kompromiss par pret pieņemts. Desmitais grozījums, vienpadsmitais un divpadsmitais viss līdz beigām par pret pieņemts. Un tagad galīgais balsojums, to mēs balsosim elektroniski. Sākam balsot par visu priekšlikumu. Lūdzu, ātrāk balsojiet. Visi nobalsojuši. Mums ir 31. Viena kartiņa mums ir. Beidzam balsot. Par 31. Neviens nav balsojis pret. Sveicam pat dzēri kungu. Es domāju, ka viņš var būt ļoti lepnis, kaut arī nav klāts šeit. Un paldies, ka viņš sagatavoja balsojumu tik labi, ka mēs varējām ļoti ātri iziet cauri tik sarežģītai lietai komisija noteikti ņems vērā detalizētos komentārus, kad mēs turpināsim sarunas arī ar padomu. Es redzu, ka man te piekrīt. Mēs cieši sastrādāsimies ar referenti. Um. Labi, tad mēs ķeramies pie nākamā ziņojuma balsojuma. Tas ir Vanda Kampa kunga ziņojums par divu vai trīs riteņu transporta līdzekļu un kvadricikla tipa apstiprinājumu un šo transporta līdzekļu tirgus uzraudzību. Um, Uh, so, We approve on the report of Mr. Van de Kamp. Tātad uh, mēs balsosim par uh, divu vai trīs riteņu transporta līdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprinājumiem. Es uh, domāju, ka jūs arī piedalāties referenta kungs priekšsēdētājs mēģināja, bet mana balsošanas kārtiņa nedarbojas. Varbūt uh, varbūt mēs varam kaut kā samainīties vietām, lai viss varētu tehniski darboties. Like Jā, jūs eh, varbūt vēlētos eh, ievadīt balsojumu. Jā, paldies priekšsēdētāji, saka Vanda Kampa kungs. Es uh, Nu pat uh, esmu Uh, noslēdzis uh, tādu sarežģītu leģislatīvu procesu, bija daudz sanāksmju, daudz ieinteresēto pušu. Ziņojumu varētu nosacīt iedalīt trīs galvenajās daļās. Pirmā daļa attiec uz iespējām, vai pareizāk iespēju trūkumu Eiropas uh, motociklu, skūteru industrijai. Otrā daļa ir par ilgtspējas eh, aspektu šajā komisijas priekšlikumā un ziņojumā, to starp arī attiecībā uz emisijām un to samazināšanu, jo īpaši pilsētu emisiju samazināšanu, kas ir tāds patīkams blakus efekts. Un trešā daļa attieksies uz apskatāmo transporta līdzekļu drošību. Un te es pamatā domāju par bremzēm. Tās ir galvenokārt piesaistījušas mūsu uzmanību, un, ja godīgi, tad šis jautājums vēl pilnībā nav atrisināts, bet eh, mēs eh, strauji progresējam sarunās. Visu beidzot es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par uh, ciešo sadarbību, tāpat arī pateicos komitejas sekretariātam un vienmēr ir ļoti mierinoši domāt, ka mūs eh, pieskata arī komisija un padome. Turklāt eh, bija diezgan eh, tāds izaicinošs uzdevums, jo ēnu referents bija arī komisijas priekšsēdētājs, komitejas priekšsēdētājs. Uh, Jā, es eh, vēlētos eh, atkārtot manis jau agrāk teikto, jo es domāju, ka diezgan daudz cilvēku skatās šo sanāksmu internetā un ir ieinteresēti. Viena no lietām, ko referents lūdza, bija eh, pātrināt emisiju drošības iespēju ieviešanu, tāpat arī īstenot ietekmes izvērtējumu gan izmaksām, gan laikam laika grafikam. Tāpat uh, arī uh, ierosinājumi attiecās uz uh, eh, brēmežu noteikumu modifikāciju un uh, citām jomām. Mums ir vairāk simti grozījumu. Es zinu, ka jūs esat saņēmuši ēpastus. E no cilvēkiem, kas jautā, kāpēc mēs balsojam, pirms mēs esam saņēmuši ietekmes izvērtējumu rezultātus, bet mēs šos rezultātus saņemsim pirms galīgā balsojuma plenārsēdē. Un pēc šīs dienas balsojuma turpināsies diskusijas ar padomi par viņa nostāju sarunās eh, par šo dosē. Mandersa kungs, vai jūs vēlējāties izteikties? Jā, man ir tikai viens jautājums, varbūt jūs varētu pastāstīt par vēstuli, ko mēs nosūtījām transporta komitejai, jo motocikli ir ļoti svarīgi, bet vadītāju identifikācija ir vēl svarīgāka. Jā, daļa no jums iesniedza grozījumus, kas uh, nav saistīti ar likumdošanas tehnisko pusi, un uh, mēs pieņēmām, ka pie tā vajadzētu strādāt eh, transporta komitejas uh, locekļiem. Daudz no šiem jautājumiem ir dalību valstu atbildības ziņā. Un es esmu droši, ka vai nu Manders kungs vai viens no N referentiem uzrakstīs vēstuli, kas tiks publicēta arī mūsu mājaslapā par šiem jautājumiem. Labi, ķersimies pie balsošanas. Tātad 80, eh, 60. grozījums, kas par pret pieņemts. Eh, ķersimies pie otrā panta. Desmitais grozījums par, pret, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, pieņemts. Tālāk balsosim kopā par 107 līdz 110 rūlas kundze, kas par, pret, pieņemti. 13. par, pret, pieņemts. 112. par, pret, pieņemts. 14. par, pret, pieņemts. Tagad 15. grozījums ir balsojums pa daļām, ko pieprasīja Alde grupa. Tātad balsojam par pirmo daļu, par, pret, pieņemta un balsosim par otro daļu, kas par, kas pret, arī pieņemta. 16. grozījums par, pret, pieņemts. 17. grozījums par, pret pret pieņemts. Astotais grozījums atkrīt, 18. grozījums par pret pieņemts. Tāpēc septītais no trāna atkrīt, 218. arī atkrīt, 63. ir atsaukts, 219. jau ir pieņemts, un uh, līdz ar to mēs ķeramies pie kompromisa grozījumi divi par, pret, pieņemts. Tagad uh, pārējām pie grozījumiem no 113. līdz 100. Tas ir pirmais kompromiss grozījums, kas ir par un pret pieņemts. Kompromisa grozījums 1. Ķersimies pie grozījumiem 21, 22 uh, par pret pieņemts. 23, 25 kopā par pret pieņemts. 26, kas par, kas pret pieņemts. 27 par pret pieņemts. 119 par pret skaidri norādīts. 120 par pret norādīts.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 Atvainojiet, vai es kaut ko izlaidu? Labi, mums vajadzētu pārbaudīt 124. grozījumu. Balsosim elektroniski par 124. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 23 balsis par, 8 pret. Kompromiss numur 3, kas par? Pret. Pieņemts. Kompromiss 4, kas par pret arī pieņemts. Tagad pāriesim pie 151. grozījuma. Un eh, te būs jābalso kopā 151 līdz 156. Kas par? Kas pret? Noraidīts? Tagad pāriesim pie grozījuma 39 līdz 41. Kas par? Pret? Es neredzēju tautas partijas grupas balsojumu. Vai mēs varam vēlreiz pārbaudīt? Tad 39 līdz 41. Kas par? Pret? Pieņemts? Līdz ar to 156 atkrīt. 42 un 43 kopā, kas par, kas pret, pieņemts. 44, kas par, pret, pieņemts. 180 atkrīt. 184, 185, kas par, pret, noraidīts. 186, kas par, pret, pieņemts. Tagad kompromiss numur 5, kas par, kas pret, pieņemts. 190, kas par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to pāriesim pie 191, kas par, kas pret, pieņemts. 193 par, pret, pieņemts. 192 atkrīt, 194 kas par, kas pret, pieņemts. 48. pāns, 198. grozījums, kas par, kas pret, atkrīt, noraidīts. 195, kas par, kas pret, noraidīts. 198, kas par. Balsosim elektroniski par 100. Par 48. atvainojiet. Labo priekšsādātājs. 48. grozījums. Beidzam balsot. Un pieņemts 18 balsis par 11 pret. Pāriesim pie 50. grozījuma par pret. Pieņemts 190. Līdz ar to pārēsim. 199 atkrīt, 201 par pret noraidīts, 202 par pret noraidīts, 203 un 204 par. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 205 rūlas kundzes grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Jūs kļūdījāties. Labi, tad pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par 205. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. 51. Atkrīt. 206. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts, 52. kas par, kas pret, pieņemts, 53. par, pret, pieņemts, 54. par, pret, pieņemts, 55. par, pret, pieņemts, 207. grozījums. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 209. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Un tad uh, virkni grozījumi tiek pieņemti automātiski. 56. grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. Līdz ar to pāriesim pie 2011. par? Pret? Pieņemts. Tad ir balsojums kopā 57 līdz 59. Kas par? Pret. Pieņemts. Tālāk 40. Uh, 70 un transporta komitejas, kas par 17. Sākam balsot, beidzam balsot, un tas ir noraidīts.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 pret pieņemts 71 par pret pieņemts 72 par pret pieņemts. Tagad pāriesim pie virknes bloku grozījumu 234 līdz 237. Kas par? Kas pret? Noraidīti. 232 un 238, kas par? Noraidīti. Pāriesim pie grozījuma bloka 241 līdz 251, kas par? Kas pret? Noraidīti. Žēl. 242, kas par? Kas pret? Pieņemts. Nē. Pārbaudīsim elektroniski. 242. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ir viens balss pārsvaru. Līdz ar to pārējām pie 244. grozījuma. Kas par? Sākam balsot elektroniski. The vote. Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. Divi cilvēki nav nobalsojuši. Jums vajag reaģēt ātrāk, vai arī skatīties, vai jūs pareizi nospiežat podziņas. Spiedziet podziņu tik ilgi, kamēr gaismiņa iedegās. Kompromisa grozījums numur 6, kas par, kas pret, pieņemts. Nu, pāriesim pie 200. Nē, atvainojiet pie sestā pielikuma, 80. grozījuma. Un es domāju, ka te ir arī mutiskais grozījums, kas ir jūsu balsošanas sarakstā, tad kopā ar mutisko grozījumu, kas par, pret, pieņemts. Viens bez mutiskā grozījuma atkrīt, un mēs pārējiem pie, 100, pie 271. Kas par? Es domāju, ka jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 271. grozījumu. Beidzam balsot. Norādīts. 272 pār. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. 275. Švaba kungs, kas par, kas pret, noraidīts. 284. kas par, kas pret, arī noraidīts. 79. kas par, kas pret, pieņemts. Pāriesim pie kompromisa grozījuma 7, kas par, kas pret, pieņemts Pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums 8, balsojums pa daļām, kas ir ļoti sarežģīts četrās daļās. Tautas partijas, sociāldemokrāta un EFD kompromiss. Balsojam par pirmo daļu. Kas par? Kas pret? Pieņemta. Balsojam par otro daļu. Kas par? Kas pret? Pieņemta. Balsojam par trešo daļu, kas par, kas pret, pieņemta. Un balsojam par ceturto daļu, kas par, kas pret, tā arī ir pieņemta. Līdz ar to mēs varam pāriet pie pirmā grozījuma apsvēruma punktā no paša referenta, kas par, kas pret, pieņemts. Trešais, kas par, pret, pieņemts. 96. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts ar viens balss pārsvaru. Vai mēs varam uh, balsot blokā par visiem transporta komitejas grozījumiem? Nē? Tātad transporta 2, 3, 4 kopā. Sākam balsot. Tātad 2, 3, 4 kopā no transporta komitejas. Beidzam balsot. Noraidīti. 98. Kas par? Kas pret? Noraidīts 99. Kas par? Nē, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriesim pie devītā kompromisa grozījuma, kas par, kas pret. Pieņemts. Pāriesim pie ceturtā referenta grozījuma, kas par, kas pret. Pieņemts. Sestais, kas par, pret. Pieņemts. 102, kas par, pret. Pieņemts. Septītais, kas par, pret. Pieņemts. 103, ne, atvainojiet, piektais, par pret pieņemts, 9. par pret pieņemts un 105. kas par pret arī pieņemts. Tagad mēs balsosim par visu ziņojumu projektu kopumā. Sākam balsot. Viens klātsošais vēl nav nobalsojis vai nevēlaties balsot? Ā, nu, ir tagad ir visi, beidzam balsot. Un pieņemts ar 28 balsīm pār un uh, 31 pār 28 pret 3 atturas. Apsveicam Vanda Kampa kungu. Un mēs gaidīsim turpmākās diskusijas un ietekmes izvērtējumu. Paldies! Um. Tagad Ķersimies pie balsošanas par nenosakām autoru darbu atļautajiem izmantošanas veidiem. Un uh, viceprezidenta uh, kungs vadīs balsošanu, nevis es. So we now have the opinion on permitted uses of orphan works. Un tātad eh, nenosakām autoru darbu atļautu izmantošanas veidi. Referents ir Manders kungs. Tā ir eh, juridiskā eh, komiteja. Manders kungs, vai vēlaties ko teikt pirms balsošanas? Ķersimies uzreiz pie balsošanas, tomēr vēlos visiem pateikties. Right, let's go straight to the vote. Ķeramies pie balsošanas. Piecdesmit ceturtais grozījums eh, atsaukts, tāpēc ķeramies uzreiz pie astotā grozījuma. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 55. kā eh, Foksa kunga um, papildu grozījums. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 56. grozījums. Tas arī ir kā papildus grozījums, kas par, kas pret. Pieņemts. 57. grozījums, kas par, kas par, Kas pret? Atturas. Pieņemts. 58. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 9. Mandārs kunga grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 59. atkrīt. 60. un 62. arī atkrīt. 61. arī atkrīt. Tas ir ticis atsaucis. Tātad 63. grozījums, Žuvena un Galo kunga grozījums, kas par? Kas pret? Noraidīts. 64. un 65. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 22 par 10. grozījums par to balsosim divās daļās. Tātad eh, no sākuma pirmā daļa, kas par, kas pret, pieņemts. Un tagad otrā daļa. Sākam balsot par otro daļu el elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 17 uh, pār 13 pret. Desmitais grozījums atkarīt, 68. atkarīt, 67. grozījums. Tad pirmā daļa, kas ir savietojama ar desmito grozījumu, kas par? Kas pret? Pieņemts. 68. grozījums, kas par? Kas pret? Pieņemts. 69. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par? Kas pret? Pieņemts. 71. Eh, grozījums. Kas par? Kas pret? Atturs. Noraidīts. 72. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturs. Balsosim elektroniski. 72. Uh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Uz 73. teicās kompromiss, 74. kas par? Sāksim balsot elektroniski, 74. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums ar mutisko grozījumu, kas par, kas pret, pieņemts. 75. un 77. Groz, grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 76. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 13. grozījums ir atsaukts. 78. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 79. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 80. atkarīt, 81. kas par, kas pret, pieņemts. 82. kas par, kas pret, pieņemts. 83. Kas par? Kas pret? Arī pieņemts. 84. un 85. kopā. Sākam balsot par 84. un 85. Un arī ar, par 88 un 87. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. ir atsaucis, 88. grozījums tagad. Sākam balsot elektroniski par 88. Beidzam balsot. Arī tas ir noraidīts. 89. grozījums, kas par? Tātad sākam vēlreiz balsot 89. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. Eh, un 90. ir um, atkrīt, 91. ar mutisko grozījumu. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 91. atkrīt, uh, eh, 92. kas par? Balsosim elektroniski pār 92. grozījumu. 92. grozījums, beidzam balsot. Pieņems. Kompromisa grozījums 2, kas par? Kas pret? Pieņems. 93. grozījums ar mutisko grozījumu. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 94. Eh, lingvistisks grozījums, 95. Eh, kas par? Kas pret? Pieņemts. 98. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 97. kas par, kas pret, pieņemts. 98. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Tagad ķersimies pie apsvērumiem. 16. jau ir balsos, 17. līdz 19. kas par, kas pret, pieņemts. Tagad 23. grozījums, jo uz pārējiem attiec iepriekšējais balsojums. Kas par? Par 23. Kas pret? Pieņemts. 24. grozījums, kā papildus grozījums, kas par? Kas pret? Pieņemts. 24. un 26. Uh, eh, tiek atsaukti, 27. ir valodas uh, grozījums, 28. Sākam balsot ar mutisko grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad mums vajadzētu balsot par 28. bez mutiskā grozījuma. Tagad balsojam par 28. bez mutiskā grozījuma. Tas ir skaidri noraidīts. 28. par pret skaidri noraidīts. 29. Kas par? Pret. Pieņemts. Tagad otrais uh, grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 33. Arī ir atsaukts. Tagad trešais kompromiss, kas par? Kas pret? Pieņemts. Ceturtais grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 33. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tagad ķeramies pie 42. grozījuma. Šāda Mozeles kundzes grozījums sākam balsot par 42. Beidzam balsot. Noraidīts. Četrdesmit astotais grozījums tagad. Ar musko grozījumu. Četrdesmit astotais ar musko grozījumu, kas par, kas pret, pieņems. 47. kā papildinājums 48. kas par, kas pret, arī pieņemts. 46. kā papildinājums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 49. grozījums ar dalību balsojumu. Pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot elektroniski par otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad ķeramies pie 52. grozījuma. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 53. grozījums ar musko grozījumu. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 53. atkrīts. Un tagad uh, balsojums par atzinumu, sākam balsot par galējo atzinumu. Beidzam balsot. Pieņems 30 par. Liels paldies, Manders kungs. Ļoti labi. That finished the voting. Yeah, right. So that concludes the voting, and I'm now. Beidzam balsošanu. Un tagad uh, eh, eh, Vaņo kundze uh, sāks vadīt uh, turpmāko sanāksmes daļu. ¿Todo el mundo está sentado? <laughs> Preparado? Visi ir apsēdušies, visi ir gatavi sākt darbu, visi ir sasēdušies kārtīgi. Eh, tie, kas vēlas pamest zāli, tiem vajadzētu to darīt tagad, lai mēs varētu ķerties uzreiz pie nākamā darba kārtības punkta. Žī, mēs turpinām uh, par budžeta izpildes apstiprināšanu. 2010. gads, trešais, trešā iedaļa Busoja kungs ir referents. Es došu viņam vārdu, un es ceru, ka viņš sniegs mums jaunu kalendāru. Dodu jums vārdu, Kristian. Merci beaucoup. Je continuerai en Paldies, turpināšu angliski. Like the... Eh, Lies paldies! Vēlos pateikties Eiropas komisijai par visiem iesniegtajiem dokumentiem, par viņu spēju atbildēt uz visiem jautājumiem un par to, ka mēs ka viņus varam ņemt eh, vērā izpildē. Šis ir tiešām sarežģīts jautājums, jo ir daudzas lietas, kas ir jāņem vērā, bet no otras puses ir ļoti, svar, tas ir ļoti nepieciešams, lai, lai redzētu, ka, eh, visa, eh, tad, ka mūsu rīcība ir bijusi veiksmīga šajās jomās. Un jāskatās arī, kas varbūt tikt uzlabots. Ir daudzas pozitīvas lietas, attiecībā uz eh, komisijas rīcību attiecīgajos sektoros, kas ir svarīgi mūsu komitejai. Es domāju, ka mums vajadzētu atzīt, eh, ka ir eh, ka Eiroportāls ir, ir ļoti uzlabots. Tagad visiem ir pieeja informācijai par pilsoņu tiesībām. Tas ir E, jautājums, par kur mūsu komiteja ir runājusi daudzos e, brīžos, un es priecājos, ka komisija to ir ņēmusi vērā. Un līdzīgā kārtā komisija ir apņēmusies e, veicināt līdzīgus problēmu risināšanas mehānismus. Tomēr es vēlos mudināt komisiju vēl vairāk pastiprināt savu rīcību šajā jomā, jo mums joprojām ir problēma ar pilsoņu un uzņēmu informēšanu Un šis jautājums ir kārtīgi jārisina, ja mēs vēlamies, lai visi eh, gūtu labumu no iekšējā tirgus. Attiecībā uz ICC eh, tīklu komisija ir eh, lūgusi veikt efektivitātes izpēti un pie tā tiks strādāts. Mēs esam iepazinušies ar rezultātiem un es domāju, ka komisijai vajadzētu uzmanīgi ņemt vērā um, secinājumus un lai varētu tik paaugstināt tīkla uh, efektivitāte un lai būtu, um, nebūtu problēmas ar finansējumu. Un tas ir jādara, lai uh, informētu par uh, šo te um, tīklu. Un es ļoti priecājos, ka uh, maksājumu kredītu izpilde ir paaugstinājusies um, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tomēr, diemžēl, Eh, politikas jomās, par kurām atbildīgas, eh, atbildīgi eh, ģenerāla direktorāti, ir zemāka izpild, zemāks izpildes līmenis. Komisija uzskata, ka šie maksājumi ir pārvērtēti, un iespējams tur vajadzētu paskaidrot šo jautājumu, bet tas viss ir novēc pie tādas situācijas. Un mums ir jāzina, kāds ir komisijas plāns, lai mums būtu realistiskāki maksājumi novērtējumi nākotnē. Un visbeidzot vēlos nedaudz komentēt par mūjas politiku. Es tiešām eh, novērtēju komisijas pūliņus, eh, īstenojot modernizēto muitas kodeksu, un es saprotu, ka tas nebūtu nav viegls uzdevums. Nedaudz esmu satraucies par eh, kavēšanos, bet mēs to apzināmies un ņemam vērā. Un jebkurā gadījumā mums vajadzētu būt realistiskākam termiņam, un, un es ļoti mu vēlos mudināt komisiju ņemt vērā uh, Eh, tātad rezolūcija par muitu, muitas jautājumiem, par kuru mēs eh, nobalsojām. Otrs komentārs saistās eh, ar e, Eiropas revīzijas palātas ziņojumu, kur ir, ir minē, tur bija ziņojums un kurā ir minēts, ka ir zināms neregulitātes saistībā ar tradicionālo pašu resursu izmantojumu. Ir gadījumi, kad šie maksājumi ir pārmaksāti Un no šādām lietām nākotnē vajadzētu iz, izvairīties. Un uh, pāraudzība ir jāstiprina, lai izvairītos no kļūdām attiecībā uz uh, e, tradicionālajiem pašu resursiem. Un tikai ar ļoti stingrām muitas kontrolēm visas, uh, vis, visas nodevas var tikt efektīvi uh, iekasētas. Vēlos arī uh, iepazīstināt jūs ar grafiku. Uh, Man ir šāds priekšlikums. Mēs, eh, iestāsti, eh, mēs šonadēļ nosūtīsim eh, projektu tulkošanai. Mēs esam izplatīt šo proju, projektu tādā angļu valodā ēnu referentiem un pārējiem kolēģiem. Un šo te projekta apsvēršanu varam veikt 24. un 25. janvārī atkarībā no sekretariāta lēmumu par darba kārtību. Balsojums būs 6. februārī nākamajā gadā. Lies paldies! ļoti vēlos uh, uzklausīt kolēģu viedokļus. Tiešām, paldies! Monsieur Boussoy, vous venez. Busai kungs, jūs apstiprināt balsojumu komisijā 6. februārī, vai tas ir grozījuma izskatīšana? Vai mums nevajag vairāk laika? Parasti nav daudz grozījumu par budžeta izpildes apstiprināšanu. Paredzams, ka būs tikai divi grozījumi, bet ja jūs gribat atsevišķu sapulci par grozījumiem, tad uh, atzinuma priekšlikumu mēs varam izskatīt un pēc tam varam balsot. Bet tas ir saistīts arī ar komisijas eh, darba kārtību. Tas ir tas, ko es piedāvāju. Mēs paliksim pie tā, ko jūs piedāvājat, un tad redzēsim, vai mēs varam ar to tikt galā. Labi, paldies! Tagad es došu vārdu ēnu referentiem. Švāba kunga nav. Nākamais runātājs tūlīt. Eh, Paldies. Eh, tautas partijas vārdā, kā ēnu referents, vēlos teikt, ka mēs gandrīz pilnībā piekrītam Pievienojamies eh, eh, referenta pieejais šim ziņojumam. Mums eh, šobrīd nav nekas, ko piebilst diskusijā. Paldies! Dodu vārdu sociāldemokrātiem bija šalda mauzes kundzei paredzēts. Viņas nav vai ir kāds cits viņas vietā? Anna? Acīm redzot jūs. Apparemment, on, on me fait signe que c'est Anna. Et... Lūdzu, dodiet zīmi, jūs vēlaties runāt ar mani. Paldies! Izteikšos zviedru valodā. Esmu ēnu referente, nevis e, Šardamos kundze. Un es arī vēlos teikt, ka mums nav uh, daudz uh, ko piebilst. Mēs uh, gaidām uh, projektu no referenta un nākamreiz tad arī izteiksimies. Merci, Anna. Je, je... Paldies, Anna. No sauc demokrātiem mēs eh, acīm redzot ar naudu nekas īpaši ko piebilst. Mēs piekrītam. ECR grupas pārstāvi šeit nav. No zaļajiem Rūlis kungs. Jā, aber für mich ist genau. Jā, taču manā gadījumā situācija ir tāda pati kā ar maniem priekškājējiem. Man busē kunga priekšlikums šķiet labs, un mēs to atbalstīsim. Tas arī ir viss. No GUE došu vārdu. Nav neviena no EFD Salvīnī kungs, bet viņa šeit nav. Nav neviena no viņa grupas pirmdienas pēcpusdienā grūti atrast runātājus, vai ir vēl kāds cits, kas nav ēnu referents, bet grib izteikties, ir jums iespēja tāda. Lūdzu, piesakieties. Nav. Tomēr tas šis taču ir tik svarīgs budžeta izpildes apstiprināšanas jautājums, neviens nav no kolēģiem neinteresējies. Nu, bet eh, janvārī redzēsim. Uh, Ja neviens vairs negrib izteikties, tad kalendārs ir tāds, kāds, nu, kādu to nolasīja Bosoja kungs, un mēs varam iet ķerties pie nākamā jautājuma. Darba kārtībā arī no Kristiana Bosoja būs mums izklāsts. Dod jums vārdu. Paldies! Es eh, tagad runāšu par uh, eh, DFS eh, līdz 2020. gadam kas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kar, par kur mēs šogad runāsim. Es eh, koncentrējos uz dažiem aspektiem, kas ir saistīti ar mūsu darbu, tātad, um, kas ir saistīts ar uh, pretētātāju aizsardzību iekšējo tirgu. Pirmkārt, es uzskatu, ka nākamais uh, DSF būs ļoti svarīgs, uh, lai sasniegtu politikas mērķus, kādi mums jau ir izvirzīti, vai arī kādi tiks izvirzīti nākamo mēnešu laikā. Un būs arī ļoti svarīgi sasniegt 2020 stratēģijas mērķus un panākt Eiropas ekonomisko mm, atveseļošanos. Esmu iepazinies ar komisijas priekšlikumu. Man ir jāsaka, ka uh, Tajā ir ļoti daudz eh, labi un eh, vērtīgi priekšlikumu. Es priecājos redzēju, ka komisija ir ierosinājusi DFS, kurš ir saistīts ar Eiropas Savienības 2020 stratēģiju. Un tam tā arī vajadzētu būt. Turklāt ir eh, vairākas stru struktūrāls izmaiņas ierosināts, kā arī tad ir tad attiecībā uz struktūrālajiem fondiem un finansējumu zinātnei. Es pilnībā atbalstu šādu pieeju, un es ceru, ka dalībvalstis, kurām ir galvārds šajā jautājumā, eh, viņi būs eh, ļoti eh, uzmanīgi ar šo jautājumu. Manuprāt, ļoti liela daļa no Eiropas Savienības tēriņiem nākamajā plānošanas periodā, tiem ir jākoncentrējās uz tām jomām, kur ir liela Eiropas Savienības pievienotā vērtība un kur tiešām Eiropas Savienība var daudz ko panākt attiecībā uz individuālu rīcību. Es jums sniegšu vairākus piemērus. Uh, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Pavisam īsi. Nākamais ir DSF. Tam vajadzētu koncentrēties uz pētniecību un inovācijām. Tas var ļoti eh, veicināt mūsu konkurētspēju globālajā ekonomikā. 80 miljārdu um, piešķiršana div, jaunajam tad, tad, plo, posmam, tas ir par, 2007, eh, 2007. par 46% vairāk. Un tas eh, ir labi, lai veicinātu inovācijas, eh, jo mēs eh, to daudzkārt esam pieprasījuši arī vienotā tirgus aktā. DSF jāsniedz arī instrumenti, kā atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus. Tie ir ārkārtīgi svarīgi mūsu ekonomiskai izaugsmai. Un tāpēc es uzrakstu, ka, uzskatu, ka ir ļoti uh, noderīgi izveidot uh, atsevišķu programmu, kas būtu uh, veltīta tieši uh, MVU uh, konkurētspējai būtu jākoncentrēs arī uz eh, lielajām infrastruktūrām, kas ir ļoti svarīgas eh, iekšējā tirgus attīstībā. Un šajā gadījumā es eh, domāju par enerģētikas un transporta infrastruktūrām, kuras var veicināt pakalpojumu preču tirzniecību. Domāju par digitālajām infrastruktūrām, arī platjoslas internets, kas veicinās interneta mm, tirzniecību Un tad es ļoti atbalstu šādus komisijas eh, priešlikumus. Komisija eh, ierosina 40 miljārdus eh, šim instrumentam. Un es uzskatu, ka šim piešķīram no budžeta tam vajadzētu būt klāta citiem instrumentiem. Eiropas Savienības projektu, projektu obligācijas ir labs risinājums. Ar Dalī eh, kungs jau ir eh, ierosinājis jaunu eh, patērētāju aizsardzības programmu 2020, līdz 2020. gadam, un šī programma būs ārkārtīga svarīga ehm, pētniecības ehm, platformai. Un visbeidzot, tās sniegs ehm, instrumentus muitas modernizācijai ir jāveic liels darbs, lai īstenotu uh, modernizēto muitas kodekstu un lai modernizētu muitas uh, infrastruktūru izmantojot informācijas tehnoloģijas, kas padarīs informācijas apmaiņu starp uh, um, muitas iestādēm uh, daudz efektīvāku. Uh, tas, man, tas, manuprāt, ir svarīgākās jomas, par kurām mums vajadzētu daudz runāt nākamo mēnešu laikā. Protams, būs uh, daudzas citas jomas, par kurām vēl neesmu runājis, bet eh, es eh, ļoti eh, cieši sastrādājos ar ēnu referentiem un citiem kolēģiem, kuri vēlētos ierosināt kāds grozījums. Un mans, mans mērķis ir vienmēr noteikti mūsu prioritātes komitejā, lai mēs varētu radīt spēcīgu signālu budžeta komitejai un uh, lai mums būtu rezultāts, kas atspoguļo mūsu viedokļus. Vēlos arī ierosināt uh, laika grafiku, projektu iesūtīsim ja, tulkošanai 2012. gada janvāra vidū. Protams, ka izplatīsim arī tad, tad, angļu valodas versiju, pirms būs veikts tulkojumu. 6. februārī spriedīsim par projektu un balsosim 20. martā nākamajā gadā. Paldies! Très bien, monsieur Boussoy. Labi, Busoja kungs, tagad es došu tautas partijas ēnu referentam vārdā. Jūs runāsiet ar Sartorī kundzes vārdā. Lūdzu. E, muchas gracias, presidenta. Bueno, todos sabemos que las. E... Paldies. Mēs visi zinām, ka MVU ir svarīga daļa no mūsu ekonomikas un tāpēc mums par to vajadzētu parūpēties, lai uzlabotu viņu situāciju un atvieglotu viņu darbu. Mums vajag papildināt laika grafiku, manuprāt. Es domāju, ka viņa idejas ir pareizes, un mums faktiski man nav ko piebilst. Kampaškungs no SMD nav, ne, nav šeit. Man liekas, ka es īsi izteikšos SMD vārdā. Es gribu sveikties Busoja kungu, kurš ir uzsvērs galvenos punktus, jo īpaši pētniecība, inovācija. Mēs esam bieži uzsvēruši uz kon konkurēt spēju lai mēs varētu stāties pretī visām krīzēm un nodrošināt izaugsmi. Plus 46% pro programmām tas ir ļoti nozīmīgi. Te jau izteicās, ka mums ir konkurētspēja jāpadara, jāpadara par prioritāti un mazie vidējie uznā, uzņēmumi jāatbalsti, jo viņiem, viņi nodarbina ļoti daudz uh, darbinieku mūsu teritorijā, un viņi sabal, veido līdzsvaru arī koheizijas un teritorijā. Koheizijā spēlē lielumu par infrastruktūrām. Jūs runājat par 40 miljārdiem. Jā, ļoti labi, ka ir tāds cipars, bet tas ir ļoti maz salīdzinot ar nepieciešamībām, kas mums ir tagad šajā krīzes laikā Eiropā. Uh, un nu, mums vajag runāt par mm, summu palielināšanu. Es jums pievienojos, es domāju, ka komiteja piekritīs, nu, ka nu, mums ir jāuzlabo muitas budžets. Jāpapildina. Mēs esam redzējuši, kād, ko, kādas bojājums ir zaudējums nodara e, viltošana. Mums ir jādomā par patērētāju pacientu drošību. Es domāju, ka tur mums vēl vajadzēs pastiprināt darbu, un tagad es došu vārdu ECR grupas pārstāvi nav no zaļajiem, lūdzu. Laikam šoreiz nebūs neviena. Gūjas arī, un EFD arī nav neviena. Vai kāds cits, kas nav vēnu referentīgi vēlas izteikties? Šodien ļoti īsas mums ir diskusijas. Nu, labi. Busai kungs mums ir izstāstīja savu kalendāru, kas ir ļoti apmierinoši, ja neviens neko negrib teikt. Un grib stunda kundze ir atnākusi, es varu dot viņai vārdu, lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mums šodien ir jautājums par korporatīvās vadības satvaru. Eh, jau aprīlī mēs sākām strādāt pie šī jautājuma. Krīze, finanses un ekonomikas krīze palstiprinās Eiropas Savienībā, un mums deputātiem vajadzētu strādāt pie pārvaldības, pie uzņēmumu Eh, pārvaldības, lai palīdzētu ekonomikai, reālai ekonomikai uzņēmumu pārvaldība ir atbildība, liela atbildība pret klientiem, pret nodarbinātajiem akcionāriem, bet vispār pret sabiedrību. Un mēs uh, Eh, gribam panākt, lai pilsoņi varētu paļauties uz uzņēmumiem un arī uzņēmumu varētu strādāt tirgu. Marņējot eh, izstrādāja dokumentu par vienoto tirgu un uzsvēra šo uzticēšanās jautājumu un teica, ka korporatīvā vadība ir īpaši svarīgs jautājums. Eh, Eiropas parlamenta atbilde ir mūsu atzinums. Turklāt līdzās zaļai grāmatai komisija pieņēma, pirm, oktobrī pieņēma priekšlikums par uzņēmumu atbildību Eiropā. Tātad mūsu komiteja ir gribējusi uzsvērt vairākus punktus. Manuprāt, uh, Ļoti skaidri vajadzētu norādīt, ka uzņēmumu no, e, pārvaldība ir jāveicina ilgspējīgu attīstību, jā, jā, tā jākalpo reālai ekonomikai. Un vajag strādāt pie ilgtermiņa ilg, investī, investīcijām. E, ilg, īstermiņā tas, protams, ir ļoti labi, ja mēs varam ātri uh, Um, strādāt, jau noreaģēt, bet mums jāpalīdz uzņēmumiem izdzīvot, ja tie jūtas apdraudēti, lai būtu gan patērētāji, gan nodarbinātie aizsargāti. Um, uh, šajā pārvaldībā mums jārunā par ilgtermiņa stratēģiju uh, direktoru valdes jautājumā par sastāvu runājot, mēs savā atzinumā piedāvājam atšķirīgi, diezgan eh, dažādus viedokļus, lai veicinātu reālas diskusijas. Varbūt vajadzētu vairāk iesaistīt mārketinga cilvēkus šajās te valdēs, eh, lai būtu strateģiskas diskusijas par uzņēmumu aktivitātēm, lai varētu runāt par uh, vajadzībām, par mm, patērētāju vajadzībām. Un trešā lieta, ko es gribēju pasvītrot, es domāju, ka jāuzsver arī to, ka atlīdzības politika ir jābūt atbildīgai un jāievēro paritātes princips, vienlīdzības, uh, Eh, princips jāievēro, teiksim, starp vīriešiem un sievietēm un jāievēro esošā Eiropas Savienības likumdošana šajā jomā. Tad vēl darbinieku lielāka piedalīšanās eh, lēmumos, ko pieņem uzņēmumā, eh, vajadzētu vairāk <clears throat> uzlabot motivāciju darbiniekiem uzņēmumos un tālāk caurskatāmību tad, harmonizācija Eiropas Savienības līmenī, lai um, tā informācija, kas, ko saņem akcionāri gada pārskatos, to vajadzētu vairāk izplatīt. Un es ļoti ceru, ka būs kādi komentāri. Šovakar mēs taisām pārāk maz, bet es ceru, ka būs grozījumi iesniegti um, manam atzinumam. Paldies! Alors, là, nous avons des rapporteurs. Labi, mums ir ēnu referents, kas nu pat ir ieradies. SMD grupas Barbara. Es nezinu, vai viņi ir kaut ko sagatavojusi, vai viņi vēlas runāt vēlāk. E, ja viņi vēlas izteikties, tad es dodu arī vārdu. Jā, jā, gut. Vielen Dank, Frau. Jā, paldies, priekšsādātāji. Jā, uh, man nācās uh, ļoti ātri šeit ierasties, jo es piedalījos arī delegācijas sanāksmē, un um, tas bija pavisam citā šīs ēkas galā. Es uh, uh, izskatīju Legripas kundzes priekšlikumu, un uh, es neatrodu tajā neko kritizējumu, taču Man šis priekšlikums šķiet tāds pārāk saudzīgs. Tie labie priekšlikumi. Nu, es eh, nezinu, vai jūs tas mīnat vai smaidat, bet uh, mans pirmais uh, iespējas bija tāds, ka, ja reiz mēs tik uzmanīgi, piesardzīgi šai lietai pieejam, uh, tad uh, jāatceras, ka mēs jau pagātnē veidojām līdzīgus ziņojumus, un tie bija daudz uh, asāki, par tiem tika diskutēts daudz vairāk, tur tika runāts par finanšu pārvaldību, finanšu struktūrās, un uh, tas tika skatīts tieslietu komitejā, kas nebija īpaši loģiski, bet runājot par šīm debatēm, nu, mēs bijām tālajošāki savās prasībās. Un tagad mēs veidojam līdzīgu dokumentu ne tikai finanšu sektoram, bet uh, tādu, kas būs attiecināms uz visiem uzņēmumiem un biržā, un te pašā laikā mūsu prasības ir daudz vājākas. Un uh, tāpēc man attieksme pret šo ziņojumu ir tāda bažīga. Uh, Es domāju, ka mums ir jāskata tas mūsu pagātnes prasību kontekstā, arī krīzes kontekstā, un jāņem vērā, ka uh, uzņēmēji ir zaudējuši uzticību politiķos, un tāpat ir uzticības zudums sabiedrībā kā tādā mm, uzticības zudums uh, atbildīgai uzņēmē darbībai. Un uh, Mums jā, ir tikai divas dienas, bet te pašā laikā es domāju, kā mēs. Eh, varētu šo ziņojumu uzlabot, lai uh, tieslietu komitejai arī uh, iesniegtu kaut kādas savas pieejas, lai jau varētu tādu visaptverošāku, pilnvērtīgāku ziņojumu iesniegt no savas puses. Paldies! Barbara, je... Paldies! Paldies, ka izteicāties, jo no citām grupām nebija eh, ieradušies cilvēki, bet švābkums laikam nu pat atnācis. Es tūlīt došu viņam vārdu. Barbara, eh, es piekrītu eh, tev tādā ziņā, ka mums jābūt stingrākiem pareizi tu saki, ka krīze notiek, mums ir vajag stingru līniju ievērot. Jā, un dann habe ich gleich eine Bitte an Sie. Jā, un man ir arī lūgums jums. Es labprāt uh, atkal uh, nāktu klajā ar, ar šīm uh, jaunajām prasībām uh, priekšsēdētāja konferencē, ja jūs varētu uh, skatīt šo ziņojumu Eiropas situācijas kontekstā. Došu vārdu vēlreiz referentai. Oui, euh... Jā, paldies, paldies par dažiem komentāriem, kas tika izteikti līdz šim. Es tikai gribu precizēt, ka projekts ir diskusiju pamats. Mēs vēl varēsim runāt ar ēnu referentiem vēl līdz Ziemassvētkiem, līdz 20. decembrim, bet mums ir jau pār, viela pārdomām Mans piedāvājums, ko es jums šodien piedāvāju, ir tikai, ir e, faktiski seši priekšlikumi e, gan par e, direktoru valdi, gan par akcionāriem, gan par darbiniekiem, par paritāti, par harmonizāciju, par informāciju, ko sniedz akcionāriem Bet, eh, protams, ka vēstījums, kas eh, man ir sagatavots pašlaik, varbūt eh, pagaidām būtu vēl jāprecizē. Tāpēc es gaidu ar interesi jūsu ārtavu, nu, un es jau vienmēr saku, ka parlamenta darbā mēs vienmēr cenšamies iet uz priekšu Mēs cenšamies sastrādāties un arī rezumēt, lai varētu izveidot tādu nostāju, kas ir pieņemama visiem kolēģiem. Valēris kundze, man liekas, atkal lūdzu vārdu. Jā, liba kolēģi, un... Jā, kolēģi, runājot par jūsu laika grafiku, man arī ir lūgums Mani ļoti pārsteidz tas, ka šodien uh, ne visi atbildīgie ir ieradušies, trūkst ēnu referentu komisijas pārstāvju, bet uh, nedēļā pirms Ziemassvētkiem, kad uh, nebija plānots rīkot, nav plānots rīkot komitejas sanāksmi, un es uzskatu, ka tagad to norganizēt būs ļoti grūti. Es domāju, ka gandrīz neviens nevarēs tajā nedēļā ierasties. Taču, ja tas būtu iespējams, varbūt, ka nākamnedēļ mēs varētu vienu stundu vai vismaz pusstundiņu sanākt kopā, bet nedēļā pirms Ziemassvētkiem es nevaru ierasties Briselē. Es prāt, balsoja par grozījumu iesniegšanu. Šodien mums ir projekts, mums trūks deputātu un grozījumu iesniegšanas termiņš ir jau ceturtdien, 8. decembris. Manuprāt, tas ir, man liekas, ka tas nu galīgi nedara. Tā nav darba metode. Es ierosinu papildināt, eh, paildzināt šo termiņu par vienu nedēļu. Te vismaz eh, Strasbūrā varbūt ēnu referentiem paspējas ar mm, Gripas kundzi, lai Gripas kundzi varēs izrunāties. Ja visi piekrīt, tad labi. Labi, tad mēs pagarinām gra, eh, termiņu Tātad līdz 15. decembrim, ja es pareizi rēķinu, vai līdz 14. Ligripas kundze gribēja izteikties, lūdzu. Jā, ļoti īsi par uh, šo termiņu. Šitas pagarinājums uh, man ļoti labi nodara. Mūsu komitejā tas uh, būtu ļoti mm, pieņemams. Uh, Mums vajag nogaidīt, lai kolēģi, kas, kurus varētu interesēt šīs jautājums, lai viņi var iepazīties ar dokumentiem, var strādāt ar grozījumu idejām. Es biju sapratusi, ka, ka vēl līdz e, Ziemassvētkiem mums būs IMCO sanāksme 20. decembrī. Uh, Un ar tādu domu es uh, lūdzu, es arī prasīju, vai būs ēnu referentu sanāksme ap to datumu, bet ja mm, nav nekāda liela grūtība mm, ar mm, kalendāru izmaiņām, tad ļoti jauki. Jurija komiteja, kas ir atbildīgā komiteja, balsos par savu uh, 24. Eh, janvārī balsos par šo te ziņojumu un par uzņēmumu eh, pārvaldību jābalso plenērā februāra mēnesī. dans le calendrier là parce que effectivement Tātad par kalendāru. Tātad mēs pārceļam grozījumu iesniegšanas termiņu, un es saprotu, ka IMCO komiteja tiešām 20. decembrī sanāks kopā, lai runātu par polijas prezidentūras kopsavilkumu. Tātad vienu nedēļu pieliekam termiņam. Mums vajadzētu 9. janvārī balsot IMCO, bet. Mm, Tie būs iesniegt tikai pirms, pirms brīvdienām un 9. janvārī pirmā sanāksim, tāpēc es domāju, ka mums jāatliek arī balsojums komitejā, un mēs nosūtīsim vēstuli jūrī komiteju, vai tā var atlikt arī savu balsojumu, jo šī lieta tomēr ir svarīga. Un tas nozīmē, ka mēs balsosim varbūt plenērā nevis vairs februārī, bet mārtā. Šmita kungs ir ieradies. Dosim jums vārdu. Jūs senēnu referents Aldis grupai. Thank you, uh, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs ļoti ātri strādājat šajā komitejā. Uh, mums ekon komitejā notiek uh, uzklausīšana, un tur darbs tik strauji nevirzās. Taču es esmu ēnu referents eh, korporatīvās eh, pārvaldības jomā. Vai man ir jārunā arī par šo tēmu, vai arī tā jau ir izrunāta? Labi, tad es mēģināšu ievērot, eh, ņemt vērā to, ko jūs sacījāt, taču uh, man būs daži īsi komentāri. Es korporatīvās vadības satvers Mm, manā uztverē ir ļoti svarīgs instruments, un tas palīdz uzņēmumiem kļūt eh, stiprākiem un viedākiem. Tāpat arī palielināt uzticēšanos vienotajam tirgum, un es domāju, ka Eiropai tas ir īpaši vajadzīgs. Es teiktu, ka jo īpaši šajos laikos. Taču, protams, mums ir jārod eh, smalks līdzsvars eh, starp skaidra un stingra ietvara veidošanu un uh, uzņēmumu īpašnieku brīvību pieņemt pašiem savus lēmumus. Protams, ka uh, šis līdzsvars uh, vienmēr ir bijis un arī būs grūti panākams. Mēs līdz šim uh, paļāvāmies uz tirgus pašregulāciju, un es ļoti atbalstu šo pieeju kopumā, bet, kā jau mēs to varam redzēt, Iespējams, ka mums būtu vajadzīgs stingrāks satvers. Taču pat tad, ja mēs izlemjam, ka tas ir vajadzīgs, mums būs jābūt piesardzīgiem. Es dzirdēju, uh, referente uh, izteicās par sieviešu pārstāvību. Es teiktu, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs temats. Es vienmēr esmu pārstāvējis minoritāti politiskajās grupās, kurās es esmu darbojies. Un es domāju, ka ir svarīgi, lai eh, visās, visos uzņēmumos un struktūrās būtu stingrs dzimuma līdzsvars. Vai jūs zinājāt, kolēģi, ka Eiropas centrālajā bankā nav nevienas pašas sievietes? Es runāju par pašu Eiropas centrālo banku, kas ir iespējams viss ietekmīgākā Eiropas institūcija mūsdienās. Tur strādā tikai vīrieši. Man nav nekas pret Dragī kungu, bet uh, viņam ir vajadzīgas sievietes līdzās, un tas attiecas arī uz uzņēmumiem. Mums vajadzētu būt piesardzīgiem šo pasākumu īstenošanā. Tāpēc es ļoti pozitīvi raugos uz jūsu priekšlikumiem un uh, to īstenošanu, taču vienlaikus es arī ļoti atbalstu noteikumus, kurus varētu īstenot arī krīzes laikos, respektīvi tādus, kas dar gan miera, gan krīzes laikos. Merci, monsieur Schmidt, pour vos commentaires. Paldies, Šmita kungs, par jūsu komentāru. Mēs kā sievietes, protams, varam tikai jūs atbalstīt. Jo, lai gan tas neskar mūsu komiteju, tomēr ļoti žēl, ka ECB nav sieviešu, jo sievietes konkrēti risina lietas un es domāju, ka tas būtu tieši tas, ka mums vajad, ta, tas kas mums vajadzīgs. Lai gripas kundzei došu atkal vārdu. Euh, es piekrītu tam, ko teica Olē Šmīts. Es pateicos jums. Paldies, ka jūs pozitīvi novērtējat, jo īpaši paritāti, viel, eh, līdzvērtību, algu līdzvērtību un piekļuvi amatiem. Mm sīvietēm, ka tiek, tiktu nodrošināta šī vienlīdzība. Mēs turpināsim strādāt šajā virzienā, zinot, ka, ka tas, kā mēs izsakām šo ideju un principu, lai noturētu stingru līniju, lai būtu reāliem, es domāju, ka mums vajadzēs sadarboties visām grupām. Paldies! labi apskatot kalendāru, mēs noteicām grozījuma termiņa. 14. decembris būs šis termiņš. Tas ir svarīgs datums. Nav, vai nav vairs nekādu komentāru? Labi, Šmita kungs, tagad mēs ķersimies jūsu, pieķersimies jūsu ziņojumam, atzinumam, nu, un es došu jums tūlīt vārdu. Jā, mēs patiešām ļoti ātri jums priekš, Šmita kungs, bet diskusijas n, faktiski nenotika, tāpēc, ka nav kas runā. Nu, es došu jums vārdu vēlreiz par šo pēdējo darbkārtības punktu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, šis ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem, kas mums ir jāskata, proti šī eh, kopējā konsolidēto uzņēmumu ienākumu nodokļa bāze. Mēs visi zinām, ka šis jautājums ir aizsācies jau sen, un gadiem ilgi tas nav ticis atrisināts. Mums uh, būs eh, jātiek galā ar zināmām grūtībām, taču es uzskatu, un es vēlos uzsvērt, tā kā šeit ir komisijas pārstāvji, ka komisija ir darījusi visu, kas ir tās spēkos, lai rāstu līdzsvaru starp to, kas ir nepieciešams un kas ir praktiski un politiski jēgpilns, jo mēs apzināmies, ka Šis jautājums ir ārkārtīgi delikāts. Eiropas Savienības valstīs ir atšķirīgas nodokļu bāzes, kas darbojas kā barjeras izaugsmē un nodarbinātībai. Kopējo ienākumu nodokļa bāze radīs ievērojamas izmaiņas no nodokļu sistēmā Eiropā, jo īpaši ietekmējot uzņēmumus, kas darbojas pāri robežām, samazinot to administratīvās izmaksas un birokrātiju. Kā jau komisija norādīja, un es arī tam piekrītu, mēs panāksim lielāku iekšējā tirgus efektivitāti un uzlabosim Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, kā arī uzlabosim Eiropas Savienības tirgu globālo pievilcīgumu, un es tam piekrītu. Taču mani bažīgi dara tas, ka šī kopīgā nodokļu bāze uh, nedrīkst būt obligāta uzņēmumiem. Jūs varat sapņot par šādu obligātu sistēmu, taču es nedomāju, ka šo jautājumu vajadzētu skatīt šādā kontekstā mūsdienās. Obligāta sistēma radītu lielākas izmaksas MVU un tādējādi traucētu izaugsmes kāpumam Eiropas Savienībā. Līdz ar to šeit ir arī risks. Tāpat nav ieteicams padarīt šo sistēmu obligātu pirms vēl novērota šīs sistēmas praktiskā ietekme, uh, Tāpat nodokļu uh, līmenim vajadzētu palikt Nacionālo parlamentu ziņā. Tas arī ir ārkārtīgi svarīgi. Mērķis ir uzlabot nodokļu aplikšanas sistēmu uzņēmiem, nevis saskaņot nodokļu likmes. Tāda ir šī kopējā pieeja diskusijās. Un svarīgi arī uz, izcelt, ka uh, šīs bāžas, ka nodokļu likme tiks uh, saskaņota, ir nepamatotas. Ir jānovērš pārrobežu šķēršļi un jāsekmē pārrobežu biznesa aktivitāti, nodokļu bāzē ir jānodrošina vienkāršošana, lai tikai viens eh, iesniegums ir jāiesniedz vienā pašā aģentūrā, tādējādi samazinot administratīvo slogu un birokrātiju. Tas ir ārkārtīgi būtiski visās, visas sistēmas labklājībai, tas samazinās izmaksas un uh, radīs stimulus veidot kopējas pieejas nodokļu bāzē. Sistēmai jābūt tik pievilcīgai, lai uzņēmumi paši izlemtu tajā piedalīties. Uh, gūstot reālas priekšrocības, un priekšsēdētāji es ierosinu šādus grozījumus. Pirmkārt, izmaiņas formulā, un tas ir diezgan dramatisks priekšlikums. Vajadzētu izslēgt pārdošanas faktoru. Tātad šī konsolidētā nodokļu bāze ir jābalsta tikai uz aktīviem un darbu, kas ir 46. pants. Pārdošana pēc mērķa rada ievērojumu pārēju attiecībā uz avotu valsts nodokļu likmes izvēli. Un e, tas ir vadošais princips ir savā darbā starptautisko nodokļu jautājumos. Turklāt mazās un vidē lielās dalību valstīs ir maz vietējo tirgu ievērojami zaudēs ieņēmumus no nodokļiem. Vēl jau vairāk Ar pārdevumu faktoru, kas pamatojas ar galamērķi, varētu diezgan viegli manipulēt. Es labprāt uzklausīšu kolēģi un komisijas komentārus. Es arī ierosināju uh, šo uzņēmumu ienākļu nodokļu bāzes skatīšanu mm, kontekstā grozījums 26. apsvērumā un 123. pantā. Komisijai vajadzētu veikt pārskatīšanu jau pēc trim gadiem, lai novērtētu kopējās nodokļu bāzes ietekmi, skatīt 133. pantu. Tāpat arī pēc trim gadiem komisija izskata obligātās sistēmas ieviešanas priekšrocības un trūkums, lai Eiropas Savienībā izveidot vienotu kopējo nodokļu bāzi uzņēmumiem. Tāpat arī vajadzētu analizēt direktīvas eh, sekas uz uh, uzņēmumiem, tostarp arī sociālo-ekonomiskos aspektus, e, kas ir saistīti ar uzņēmē darbības un darba vietu pārcelšanu Eiropas Savienībā. Vajadzētu apsvērt e, uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzes paplašināšanu uz citām saimnieciskām vienībām. E, nu, tie ir mani galvenie priekšlikumi un grozījumi, un es labprāt uzklausīšu arī jūsu komentārus un cerams, ka mēs varēsim panākt uh, stabilu vienprātību. Paldies! Merci, monsieur Schmidt. Paldies Šmita kungam. Ēnu referents tautas partijas eh, pārstāv Roitovas kundzē tulīt vajadzētu atnākt. Viņa nu pati bija. Es un D grupas pārstāvis Ling Jungs nebūs šeit, tad es došu vārdu tiem, kas eh, ir zāle, De Junga kungam. Došu jums vārdu tieši, ka šīs ir diezgan, diezgan svarīgs jautājums. De Junga kungs, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. En ja, ik denk dat dit inderdaad een. Paldies. Tas tiešām ir ļoti sarežģīts jautājums. komisija un referents ir citīgi strādājuši, un, protams, ka es atbalstu harmonizētu sistēmu e, korporatīviem nodokļiem. E, tā būtu ļoti laba e, doma, ja mums būtu mazāk krāpniecības gadījuma ar nodokļiem Eiropā. Citādi tagad valstīm ir problēmas jo nodokļi tiek e, izmantot, lai e, sacenstos, un viņi sacenš savā starpā ar zemākiem ienā, e, uz, uz, uzņēmumu nodokļiem. Un saks ir redzams arī tajā, kā, kā krīze ir skārušies valsts, bet komisija ir skaidri norādījusi, ka priekšlikums nav tāds, kas noteiktu minimālo likmi, kas būtu jāpie, jā, jāpiemēro visā Eiropas Savienībā. Tātad pieeja ir pilnīgi citādāka. Otra lielā problēma, kas ir ar komisijas priekšlikumu, un eh, tas ir tas, ko vēlas referents, eh, lai eh, ka šim te nodoklim vajadzētu būt uh, izvēles nodoklim. Un tam būs daudz problēmas saistībā ar uh, nodokļu iekasēšanas iestādēm. Viņiem vajadzēs spēt piemērot Eiropas sistēmu. Un tas nozīmē, eh, ka eh, daudziem, daudz vairāk cilvēkiem tas būs vajadzīgs. Un manā valstī Nīderlandē tam būs ļoti smagas, eh, tas svarīgs sekas, jo jau var izvēlēties komisijas sistēmu. Tas nozīmē, ka mēs zaudētu 1,67% no sava IKP, tas ir ļoti daudz naudas. Mēs varētu izdzīvot ar priekšlikumu minimālajai likmei un kopīgā e, likme. E, tas tomēr ir solis pilnīgi pretējā virzienā, un tas e, ļaus kompānijām maksāt mazāk nodokļus. Es domāju, ka tā ir laba doma šajos laikos. Esmu droši, ka mēs iesniegsim daudz grozījumus. Mēs šim jautājumam pievērsīsimies ļoti nopietni, nezinām, vai visi grozījumi tiks pieņemti, bet mēs ļoti detalizēti tajos iedziļināsimies, un mūsu grozījumi būs domāti tam, lai e, pārstruktūrizētu visu komisijas priekšlikumu, lai mēs varētu um, nonākt pie kā, tāda, kas būtu pilnībā pozitīvs. Līdz ar to mums vēl priekšā ir liels darbs. Oui, et sans doute beaucoup de débats. Jā, protams, un mēs arī daudz diskutēsim. Došu vārdu ēnu e, referentam no S&D. Merci, Bernadette. Paldies, Bernadette. Kolēģi, es, atbalstu, es arī atbalstu dalību šajā te lietās, kā sociālists un federālists. Es gribētu lielāku harmonizāciju fiskālajā jomā Eiropā. Un tāpēc es atbalstu atbalstu to, ka tiktu ievies šāda nodokļa bāze, bet lasot direktīvas tekstu, mēs pamanām, ka, tur, ka tas nemaz nav komisijas mērķis. Vienīgā motivācija, kas skaidri parādās, tas ir atvieglot uzņēmumiem dzīvi, lai varētu ietaupīt naudu. Aktivi. Un tāpēc arī komisija grib atļaut katram uzņēmumam izvēlēties, vai nu izvēlēties šo nodokļu bāzi vai nē. Un raugoties no tā, ka, kā, bū, kā šim uzņēmumam liktos eh, izdevīgāk. Un komisijas teksts neko nerunā par līdzsvaru starp, mm, starp darbu eh, un nerunā par fiskālo kontrolu uzņēmumiem. Un vēl ļaunāk, ka tur nav nekas par to, ka vajadzētu cīnīties pret krāpšanu finansu jomā. Uh, un dalība valstis e, tiek atstātas novārtā šajā lietā. Tieši otrādi mēs apgraujam, izslēdzam visu harmonizāciju ar šo priekšlikumu. Turklāt e, skaidrojumā varam lasīt, ka grūti paredzēt, kā, e, kā tas ietekmēs ieņēmumus katrā valstī un būs grūti paredzēt nacionālo reakciju. Tātad e, valsts, kas netiek galā ar savām fiskālajām problēmām, un tas tiek atbrīvots no ekonomiskās un politiskās atbildības. Par fiskālo pusi runājot par izdevumiem, 28. režīma ieviešana fiskāliem režīmām eh, uzliek savus izdevumus. Kolēģi vēlas pieņemt šo sistēmu kā fakultatīvu un Eiropas Savienība cenšas iz, atlab, nu, pēc finanšu krīzes un dalība valstis samazina savu deficītu, deficītu un parādu. Uh, Un kad mēs gribam stiprināt eh, stabilitātes eh, paktu un uzlikt sankcijas valstīm, kuras neievēro budžeta disciplīnu, šajā brīdī, brīdī mēs, deputāti, balsojam par komisijas priekšlikumu, kas pats atzīst, ka, nav, ka tām nebūs nekādas ietekmes uz finansēm Eiropas eh, dalībvalstīs. valstīs. Attiecībā uz šo priekšlikumu komisija ir e, atbalstījusi uzņēmumus nevis un e, valstu finanses, e, jo īpaši tās valsts, kuras ietekmē krīze. Lai šī nodokļu bāze bū, veicinātu reg, progresu, to vajadzētu padarīt of, obligāti un jānosaka o, minimālais līmenis mēs varētu noteikt, e, e, izstrādāt noteikumus, lai tuvinātu, e, lai samazinātu tirgus kropļāšanu un lai dažādās dalībvalstīs būtu vienāda situācija. Referents neapšauba ne šo fakultatīvo raksturu, ne to, ka tiek, ka nav minimālās summas. Uh, Un e, žēl, ka šīs manas bažas nav atspoguļotas. Ja mēs runājam par konsolidāciju, es saprotu šo grozījumu domu, bet man grūti saprast, kā labāk to noformulēt, jo tas viss būs atkarīgs no tā, kā uzņēmumi e, noreaģēs. Lai vai kāds būtu galīgais teksts, man šķiet, ka vajadzētu darīt tā, kā saka e, Šmita kungs, ka vajadzētu pārskatīt šo dokumentu pēc trīs gadiem, nevis pēc pieciem gadiem, kā to piedāvā komisija. Paldies. E, Paldies, Lim, par šiem komentāriem, pilnīgajiem komentāriem, kurā jūs izklāstījāt problemātiku. Uh, Un mēs tūlīt runāsim arī par termiņiem, jo tāpat kā iepriekšējā lietā mums ir tas pats uh, termiņš, bet mums vajag vēl izspriest šo lietu kārtīgi. Un tagad došu vārdu Roitavas kundzē, kas ir tāds partīzēna referenta. Eh, děkuji. Eh, je mi hrozně líto, že došlo. Paldies. Atvainojos, ka mēs mainījām laiku. Uh, Es biju citā komitejas sanāksmē, diemžēl nedzirdēju eh, referenta un ēna referenta uzstāšanos. Tomēr kopumā es vēlos teikt, ka es atbalstu eh, šīs, eh, šī nodokļa likmes izveidošanu, jo tas palīdzēs uzņēmējiem un samazinās izvairīš, izvairīšanos no nodokļiem. Mums ir jāharmonizē novērtējums. Mums ir jāvienkāršo regula šajā konkrētajā jomā. Un uh, grozījumi ir, ir labs veids, kā virzīties uz priekšu, atbilst arī uh, referenti, jo uh, režīmiem ir jābūt uh, brīvprātīgam vismaz vairākus gadus. Es domāju, ka mūsu priekš, uh, pienākums ir analizēt situāciju, un parlamentam vajadzētu izsvērt visus par un pret. Un tagad, ekonomiskās krīzes laikos, mums vajadzētu atteikties no visiem elementiem, kuriem varētu būt ļoti negatīva ietekme uz uzņēmumiem un uz valsti. Mums ir e, efektīvi jācīnās pret e, ekonomikas un fiskālo krīzi. Protams, mēs vēl, krīze vēl nav beig, beigusies, bet ir ļoti svarīgi, lai katra dalībvalsts e, veiktu ietekmes novērtējumu un tā ir mūsu atbildība. Es zinu, ka tas ir ļoti sarežģīti, un varbūt uh, šeit to varētu darīt uh, m, referents attiecībā uz m, uh, nodokļiem. Mums ir jāharmonizē individuāla sistēma, bet mums ir arī jāievēro subsidiaritātes princips, un mums noteikti ir jāvērš pret kādām izmaiņām, kas palielinātu izmaksas nodokļu iekasēšanas iestādēm atbalstu referentu, jo e, šim e, nodoklim, nodokļu bāzai, e, no tā, no tā vajadzētu svītrot tādus elementus, kurus ir grūti novērtēts. Mums ir jāņem vērā darbinieku skaits. Vajadzētu izveidot fórumu, kuram būtu mandāts uh, risināt strīdus ārpus tiesas, kā arī jautājums, um, Eiropa, kas, ir, kas ir adresēti Eiropas uh, Savienības tiesai. Ir tiesneši ir vienīgi, vienīgās amatpersonas, kuras var novērtēt uh, atsevišķās lietas, un mums ir jāņem vērā arī kompetences jautājums. Mums ir jāanalizē ietekme, un mums ir jāpaildzina laika posms. Eh, nodokļa bāzai eh, tad nevajadzētu būt priekšrocībai attiecībā pret nacionālajām sistēmām, jo tas eh, traucētu darboties MVU. Un par pārējo ziņojumu daļu es to atbalstu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pieturēties pie savām, savām kompetences jomām, savā komitejām. Ekon komiteja ir vadošā komiteja, un tur ir ietverta klauzula, ka pēc vairākiem gadiem mums ir jāpārskata, vai šī brīvprātīgā sistēma varbūt ir jā, jā, jāievieš viena kopīga sistēma, tāpēc tiešām ceru sadarbību ar referentu un ar ēnu referentiem. Merci. Est-ce que d'autres députés Paldies. Vai vēl kāds no deputātiem vēlas izteikties? Legrīkundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi, un es negribu iedziļināties tehniskās detaļ, detaļās attiecībās komisijas priekšlikumu un eh, to, ko stāstīja referents. Es tikai gribu uzsvērt to, ka ir ļoti svarīgi, šī lieta ir ļoti svarīga politiski. Uh, arī fiskāli. Arī mūsu uzņēmumiem tas ir svarīgs politisks jautājums. Mums vajag integrētus budžeta konkrētus priekšlikumus. Mēs labi redzam, ka vajag nodrošināt ekonomisku konverģenci, arī fiskālu konverģenci. Uh, Tas ir tā ļoti liela nepieciešamība. Tas ir pīlārs, ekonomiskais eh, pīlārs, kas ir jāpapildina eh, ar monetāro pīlāru, tad, kad mēs runājam par stiprinātu finansu konverģenci. Varbūt komisija nav gājusi pietiekoši tālu, nav pietiekoši spēcīgi izteikusies, bet varbūt iet, labāk izvēlēties vidusceļu un pamazām iet uz priekšu, ja jau mēs varam vienoties par nodokļu bāzi mūsu uzņēmumiem, tad tas jau būs liels solis uz priekšu uz fiskālo kon konverģenci, kuru mēs tik ļoti gribam. Merci. Dot... Paldies, vai vēl kāds gribas kaut ko teikt? Est arrivé, je vais laisser la parole. Labi, došu vārdu Hilkungam no komisijas. Thank you, Chair. Paldies, priekšstādātāji. Protams, ka mēs esam pateicīgi par eh, priekšlikumiem, kāda ir iekļauts ziņojumā. Redzam, ka daži no tiem ir ļoti vērtīgi un vairākiem grozījumiem būs nepieciešama pazināt juridiska um, analīze, jo sevišķi attiecībā uz fórumu un uh, jautājumiem eh, Luksemburgai. Mums tiešām ir jāveic detalizētāka analīze. Attiecībā uz dažām piezīmēm, tad, tad man ir dažas piezīmes, um, dalībvalstīm tā ir brīvprātīga izvēle, dalībvalstu eh, uzņēmumiem. Ja dalībvalstis eh, nevēlas divas sistēmas, kas darbotos vienlaicīgi, viņas pašas var par to izlemt. Viņas var izvēlēties harmonizēt vai saskaņot savu vietējo sistēmu ar Uh, nodokļa bā, uh, bāzes pamatiem. Un tas viss balstās uz nacionālajām uh, korporatīvo nodokļu sistēmām. Attiecībā uz tirniecību tas ir tas var eh, dot eh, ienākumu daļu tām dalībvalstīm, kuras neražo, bet eh, kurās patērētāji patērē produktus un pakalpojumus, kādus sniedz dažādas Eiropas Savienības uzņēmumu. Un tā ka, ja mēs izslēdzam šo te pārdošanas faktoru, tādā veidā mēs dodam lielākus nodokļu ieņēmumus tām dalībvalstīm, kurām būtu aktīvi un darbinieki, kuri ražo um, preces vai sniedz pakalpojumus. Tas mainīs um, nodokļu ieņēmumu pārdalis starp dalībvalstīm attiecībā uz. Um, see, uh, how, um... Pārdošanas ar galvenmērķi gadījumos. Un tie ir Eh, mani svarīgākie komentāri. Merci. Uh, je vais donc... Paldies. Tagad es došu vārdu referente, re, referentam. Es tikai gribu uzdot jautājumu. Nu, mēs te esam tik maz, es varu izvaru, izmantot šo iespēju. Es gribu uzdot jautājumu referentā ja nebūs minimālās eh, nodokļu bāzes harmonizācijas un ņemot vērā esošo krīzi un diskusijas, vai jūs nebaidāties, ka mēs vēl vairāk uzsvērēsim šīs te grūtības un nevienlīdzības starp dalību valstīm? Un ja mēs neko nedarīsim, kas būs tomēr uzlikti kā obligāti, vai mēs ejam pareizā virzienā, vai mēs tikai pastiprināsim problēmas? Thank you very much. Paldies. Vairākus gadus darbojos politikā. Protams, ir labi, E, censties e, sasniegt e, zvaigznes, bet nevienmēr to var izdarīt. Dažkārt ir jā, jārīkojas pragmatiskāk. Jā, ja jūs vēlaties vispār kaut ko sasniegt. Un tāpēc es saprotu jūsu organ, ar, ar, argumentus attiecībā uz harmonizāciju, bet, manuprāt, tas ir arī jautājums par likumību. Uh, Daudz lietas Eiropas Savienībā mūsdienās eh, notiek ļoti nepārskatāmā veidā. Nenotiek publiskas diskusijas, un dalībvalstis un pilsoņi nav diezgan daudz iesaistīti. Es domāju, ka tā, tas ir politiski ļoti kritisks posms Eiropas Savienības vēsturē. Es nāku no valsts, kur mums vienmēr ir bijuši augsti eh, nodokļi, mums nav nekāda problēma ar to. Pēdējo gadu laikā tie ir nedaudz samazināti, bet esmu pie tā pieredzes, ka tie ir augsti. Bet esmu pieredzes arī pie tā, ka tie politiķi, kuri ievies šos augstos nodokļus, man ir iespēja ar viņiem eh, satikties uz ielas un runāt ar viņiem. Tātad eh, gan vietējā, gan nacionālajā un reģionālajā līmenī. Un mēs zinām, ka šis parlaments šeit uh, bija 45% iznākums, dažās valstīs 25% iznākums. Dalī, dalī, dalī vēlēšanās. Piekrītu, ka visu ir iespējams veikt eh, pakāpeniski, man ar to nav problēmu. Bet mums ir jādomā arī par to, ka mums nevajag um, tad, tad, um, rīkoties pārāk plāši, tas varbūt pretproduktīvi. Skatīsimies, uh, kur mēs nonāksim. Zinu, ka Tisanks kundze uh, ekon komitejā ierosina uh, sekot komisijas priekšskumiem. Un viņa nav mainījusi savu nostāju. Šķiet, ka esmu atbildējis uz Dejonga kunga jautājumu. Es zinu, kāda ir jūsu viedokļa. Bet es domāju, ka subsidiaritātes princips, kā bija pieminēts, arī par to, arī tas ir jāņem vērā, arī no, no jūsu viedokļa raugoties. Nevar tikai teikt, ka tas mums tagad ir jādara un par katru cenu. Tas ir jāņem vērā. Ir, var, ir iespējams apsvērt uh, izmaiņas līgumā, bet mēs to vēl nezinām. Tāpēc es domāju, ka, manuprāt, es uh, atbilstu, atbalstu komisijas priekšlikumu. kāpēc ierosinu šīs izmaiņas, kā e, tiek pārdalītas šī sistēma ar šo e, galamērķu, tirniecību balstoties uz galamērķi. Kā jau es teicu, tas ir e, ļoti svarīgs jautājums. Bet kā jūs zināt, Tā ir arī viena no lielākajām problēmām eh, mazajām valstīm. Tātad viņam problēmas ar šī priekšlikuma pieņemšanu. Ja mēs eh, cenšamies visu aprēķināt, tas gan ir sarežģīti, tas eh, tomēr mazajām valstīm nāks tieši par labu. Tāpēc varu piekrist tam, ka mums ir nepieciešama turpmāk analīze, ietekmes novērtējums un tā tālāk, un es zinu, ka tas ir tikai atzinums par, tātad, par ļoti saržģītām tēmām, bet es domāju, ka ja komisija vismaz varētu padomāt par šo jautājumu, atgriezties eh, komitejā ar dziļāku analīzi. Tas būtu ļoti uh, labi attiecībā uz visu šo nodokļu bāzes jautājumu. Un noslēgumā mans priekšlikums būtu šāds. man ir pieņemams arī lielākas izmaiņas. Tomēr man būtu ļoti grūti pieņemt eh, to, ka šis eh, pasākums būtu obligāts un ka mums vajadzētu ieviest minimālo likmi, tāpēc, ka es ieklausos uzņēmējos un es domāju, ka ir labi viņos ieklausīties jo uzņēmēji rada um, darba vietas, ne jau sabiedrība, un mums ir nepieciešams vairāk uh, konkurētspējīgu uzņēmēju Eiropā. Ja viņi pieņem šādu sistēmu, ir jābūt pakāpeniskai ieviešanas periodam. Tāpēc mums vajadzētu viņos ieklausīties, bet uh, no manas puses tā nav problēma. Un kā jau teicu, dzīvoju valstī, Mēs šeit esam divi kolēģi no šīs valsts. Mēs maksājam ļoti augstus nodokļus, droši vien augstākus nekā jebkurš no jums. Tā kā mēs varam pieņemt augstus nodokļus, bet viņiem ir jābūt efektīviem. Un par tiem ir jā, jālēm nacionālajā līmenī. Paldies! Si, Madame Roitova a Paldies, Raitovs kundze vēl grib runāt, ja mums ir vēl laiks Lima kungs, De Jonga kungs, citi arī vēl gribēs runāt. Mē, mums ir iespējams to tagad paveikt. Raitovs kundze. Uji, eh, jau es tevi jāatžalaktā. Paldies. Vēlos atgriezties pie jautājuma par likumību mūsu komiteju un Eiropas parlaments. Mums ir jāņem vērā tas, ka mums ir jāveido vienotais tirgus un visi uzņēmumi, kuri um, darbojas pāri robežām. Tad, ja šie uzņēmumi ir mazā vai vidēji e, lielumi, viņiem ir problēma. Ja viņi strādā ārzemēs, tad, uh, tad, tad nodokļi tiek aprēķināti citādāk, un tāpēc viņiem būtu uh, tas būtu ļoti izdevīgi. Un tas ir ņemot vērā vienotā tirgus aspektu un ņemot vērā politisko aspektu. Tie, kuri nevēlas, lai tiktu panākt dziļāka integrācija, protams, viņiem ir liela problēma. Jo, ja mēs konsolidējam nodokļu bāzi, protams, tas ir atkarīgs no arī no politiskās gribas kuras šobrīd varbūt nav. Tomēr mēs vēlamies harmonizēt eh, nodokļu likmes nākotnē. Un, zināmā mērā, tam mums ir par kaut ko jābrīdina. No otras puses, pared, jāparedz, ka kopīgi ir, ir tad, pieņemt, ka kopīgā tirgus konsolidācija ir tabū, tā, tas arī nav pareizi. Līdz ar to komisija e, iesniedz šo priekšlikumu, mums vajadzētu novērtēt jautājumu par startautisko tirzniecību, un mums no, būtu noteikti jāievēro subsidiaritātes princips e, šai sistēmai, vajadzētu būt arī ļoti praktiskai. Bet, ja mēs e, pieņemam, pievēršam uzmanību tam, ka nacionālajie budžeti ir svarīgi, tad mēs eh, izpildām mūsu mm, likumības principu kā politiķi, un tas ir ilgtermiņa projekts. Es domāju, ka par to runās ļoti daudz padomē, bet es domāju arī to, ka mums vajadzētu radīt labu signālu no parlamenta puses, un mums noteikti nevajadzētu to mm, šajā komitē bloķēt. Paldies! Paldies! Eh, šajā parlamentā, šai komitejai ir vadošā loma um, attiecībā eh, uz, ar darba, uz darbu ar nacionālajiem parlamentiem saistībā ar Lisabonas līgumu. Mums ir uh, līgums, mums ir instrumenti, kurus mēs izmantojam, ir instrumenti, kurus neizmantojam. Tāpēc šis, šis jautājums šī ir mūsu iespēja izmantot uh, instrumentus, kas ir uh, līgumā, bet mēs tos ne, vēl neizmantojam. Lina. Nevēlos eh, daudz atkal izplūst vārdos. Uh, referents un ēna referenti ir izteikušies. Es tikai vēlos uh, bilst kādu ironisku piebildi. Eiropas Savienība, uh, kur ir kļūst nedaudz surrealistiska, var teikt, ka padarīsim visus nodokļus par brīvprātīgiem nodokļiem. Es eh, saprotu, saprotu komisiju, ja mēs vēlamies panākt budžeta disciplīnu. Un ievērojot arī um, Eiropas Savienības tiesas eh, principus, ir ļoti grūti atbrīvoties no, eh, no viena no, vien no instrumentiem, kas mums palīdzēja panākt šo budžeta disciplīnu. Vienmēr tiek lūgts vieniem un tiem pašiem cilvēkiem um, veikt darbu. Uh, d'autres paroles, d'autres. Vai vēl kāds vēlas izteikties? De Jonga kungs. Jā, heel kort, voorzitter. Ik eh, kom. Izteikšos ļoti īsi. Es eh, pilnībā piekrītu tam, kas tikko tika teikts. Šis ir krīzes laiks, un es pats to esmu teicis. Bet, eh, manuprāt, Nīderlandes valdība zaudētu 1,67% IKP, nu, ja tik tiepies šis pasākums. Un tad ir, ir jāņem vērā uh, šī mm, Nīderlandes valdības uh, viedoklis. Un mēs būtu viena no pirmajiem, uh, uz kuriem attiektos Merkels kundzes sankcijas. Tas ir tikai piemērs attiecībā uz mūsu viedokli. Tad tas nav saskaņojams ar proporcionālātas principu. Un saistībā ar mūsu nodokļu sistēmu mums ir minimālā likme. Uh, tā ir prasība, un tāpēc mēs ļoti atbalstām uh, integrāciju daudz vairāk nekā komisija un referents. Vēlējos to pateikt. Es domāju, ka mums tiešām nepieciešams vairāk laika, lai strādātu pie grozījumiem. Šis ir tehnisks jautājums. Un es domāju, ka mums ir nepieciešams laiks, lai strādātu pie mūsu grozījumiem. Es jums piekrītu, tūlīt mēs runāsim par termiņiem. Un tagad došu vārdu Hārborkungam. Uh, well, I'm, I'm pleased to... Es um, tātad izlaisīšos diskusijas beigās. Um, es, um, uh, es piedalījos sanāksmē ar Renī Šmitu. Viņš ir uh, Google vadītājs. Viņš ir viesojies parlamentā šajā uh, pēcpusdienā, un viņš runāja par inovācijām un iemesls, kāpēc es to, ka es domāju, ka daļa no jautājumiem, ar kā, kāds mēs šobrīd risinām, ir Visā um, Eiropas Savienībā, tad svarīgs ir jautājums par izaugsmi. Un jebkurā gadījumā daudzās valstīs um, nodokļu bāzes struktūra, uzņēmuma nodokļu bāzes struktūra un kā e, uzņēmumi uh, risina attīstības jautājumus un nodokļu uh, kredīti, tad, tad uh, ir labāk, ja uh, nodokļu sistēma ir labvēlīga uzņēmējiem. Tas ļoti svarīgs faktors. Un, iz, un jautājums ir šāds vai eh, tas viss ir jāharmonizē Eiropas Savienībā? Tātad eh, varbūt kāda valsts vēlas vairāk inovāciju nekā citas. Un es domāju, ka šajā gadījumā pastāv īstas grūtības. Un eh, ir jautājums arī par dalībvalstīm. Protams, ka princips ieviest nodokli Protams, ka dažas dalībvalstis ir uzstājušas uz to, tad, tad, eh, lai viņas paši ievies savus nodokļus, tas ir ļoti svarīgi, lai valsts paš, paši varētu pārvaldīt savu ekonomiku. Un tāpēc eh, diskusijas eh, starp Eirozonas vadītājiem ir ļoti svarīgas, jo parlamenti nonāks vien lielākās grūtībās, ja viņi nevarēs pārvaldīt nodokļu sistēmu tādā veidā, kā viņi to vēlas. Uh, būs lielas atšķirības, eh, piemēram, starp, um, ir, ir lielas eh, atšķirības starp vienu karalistu un Nīderlandi uzņēmumu nodokļu ziņā. Un tas ir saistīts arī ar uh, visu sociālo garantiju uh, sistēmu. Un tā ir, ka pastāv liels atšķirības starp dažādām valstīm. Es nedomāju, ka valstis gaida, ka Eh, konkrētas jomas tiks noteiktas, un tā būs daļa no debatēm par Eirozonu. Bet es domāju, ka eh, uzņēmuma nodokļa bāze eh, to nevajadzētu nošķirt no citām politikas nozarēm, kā ekonomikas koordinācija, jo liekas, ka mēs pievēršamies tikai fragmentam no visiem jautājumiem, par kādiem mums ir jārunā atgriežoties pie mani inovāciju jautājuma, ja valstis, kuras ir daudz labākas zināšanu eh, pārnešanas ziņā un inovāciju ziņā, ja viņas var parādīt, ka tam ir saistība ar uh, to, kā m, mm, pret eh, uzņēmumiem izturas m, mm, valsts ar, nodo, ar nodokļiem, tas var būt ļoti interesanti. Un tas ir, kas m, mm, tādā veidā varētu veicināt paraugu prakses apmaiņas starp valstīm un pašas valsts varētu izlemt, ka to darītu ļoti prātīgi, un, un tā varētu rast uh, eh, risinājums, kurus virza tirgus. Jo eh, in, ir tā, ka inovatīvas eh, kompānijas tad, tiek dibinātas valst, valstīs, kur ir labvēlīgāk nodokļi. Vēlētos atbalstīt savu li, liberāļu kolēģu mm, viedokli. Merci. Bon, alors, monsieur De Jong, je crois que... De Jong kungs un visi pārējie deputāti, kas ir klāt, ir izteikušies. Šī ir svarīga un sarežģīta lieta. Mēs jau runājam par termiņiem. Tas ir ļoti blīvs, šis te grafiks. Mums bija paredzēts 8. decembrī grozījuma iesniegšanas termiņš. Uh, Es ceru, ka Harbor kungs piekritīs, ka mēs darīsim tāpat kā iepriekšējā lietā. Mēs pārcelsim grozījumu iesniegšanas termiņu uz 14. Eh, decembri, tas ir uz nākamo trešdienu. Vai visi ir piekrīt, vai referenti, ēnu referenti piekrīt? Grozījums skatītīs 9. janvārī, kā paredzēts. IMKO komitejā balsojums 6. februārī. mēs eh, referendu un ānu referendu paspēj satikties un ļaus arī ēkon komitejā 29. februārī nobalsot un plenērā 17. Eh, aprīlī. Un es varbūt, ka tas izskatās eh, ļoti blīvs grafiks, bet es ceru, ka tas noderēs. Neviens neiebilst. Uh, Labi, tad mēs arī beigsim šo sanāksmi. E, šoreiz pirms laika es gribu visiem pateikties. E, es došu vārdu priekšādētājiem noslēgumu vārdiem. Atpūtieties labi, jo mūs gaida grūts gads. Paldies tulkiem. E E, šoreiz mēs jums pasniedzam nelielu dāvanu, jo mēs ātrāk pabeidzām darbu un došu vārdu priekšsēdētājiem. Atdo, atdošu viņam viņa krēslu arī. No. No. Uh, well, ladies and gentlemen, I want to thank Bernadette. Dāmas un kungi, es vēlos pateikties Bernadetai, kas, kā vienmēr, vadīja sanāksmi ļoti eleganti un efektīvi. Uh, Un uh, es vēlos tikai sacīt jums, ka pirms Ziemassvētkiem tomēr notiks viena sanāksme, tas būs 20. decembrī, uh, pulksten 15. Un mēs uzklausīsim polijas prezidentūru, būs arī virkni citu dosie, un es ļoti priecātos arī jūs redzēt tur. Bet es varu arī jūs uh, atklāt informēt, uh, tas vairs nav nekāds noslēpums. 20. decembrī. Um, būs pēdējā sanāksme, kurā uh, ar mums kopā būs Žaudāna kungs. Viņš uh, pārceļas uh, uz citu amatu un darba vietu. Bet uh, katrā gadījumā mēs aicināsim jūs ar, uz dažiem dzērieniem pēc 20. datuma sanāksmes, un mēs uh, vēlam kolēģim veiksmi viņa jaunajā darba vietā, un es nezinu, kas vēl viņu aizstās pagaidām, bet tas tiks paziņots, un es ceru, ka nākotnē mums būs iespēja viņam pateikties, jo Džo ir vadījis šo komiteju kopš tā sāka savu darbību 2004. gadā, jo tā tika izveidot kā jauna komiteja, un mēs pavisam noteikti aicināsim arī manu priekštecamā uh, kārtīs uh, kundzi, jo ir bijuši uh, trīs priekšsādātāji un jebkurā gadījumā es ceru jūs sastapt 20. datumā, bet jebkurā gadījumā šobrīd es vēlu jums jauku vakaru un pateicos arī tūkiem par darbu.